Ok, friends. Draugi, šodien mūsu nebūs tik daudz, tāpēc centīsimies strādāt uh, efektīvi. Mums ir uh, jāiziet cauri visai ieplānotajai darba kārtībai. Uh, darba kārtību mēs varētu pieņemt, tajā izdarot lūk šādus grozījumus. Septītais un astotais darba kārtības punkts. Pirmais kas attiecas uz EGF pieteikumu un otrais, kas attiecas uz CETA, tiek atlikti. Viņi tiek atlikti līdz 8. decembrim, kad mums ir uh, paredzēta balsošana. Tūkojums ir pieejams visās valodās, izņemot igauņu. Ir uh, pieejams um, zināms atbalsts tiem, kam ir vajadzīgs uh, tulkojums igauņu valodā, bet nav pieejams uh, mm, pilntiesīgs tulkojums. Tāpat arī horvātu un gēlu valodās tulkojums netiek nodrošināts. Tagad uh, pie trešā darba kārtības punkta mēs varētu ķerties klāt, un te ir runa par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz uh, produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām. Tātad šodien mēs runāsim par piekļuvi uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un uh, tieši tāpēc mēs esam nodrošinājuši uh, visus vajadzīgos aprīkojumus. Tātad runa tiek pārvērsta tekstā un ir pieejams tulkojums arī zīmju valodā. Došu vārdu mūsu referentam, bet gribētu pieminēt, ka Nodarbinātības komitejā ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz konkrētiem punktiem un arī uz daudziem apsvērumiem, taču lielāko daļu no punktiem mēs uh, uh aptversim kopā ar IMCO komiteju, tātad šeit mēs dalīsim kompetenci. Atlikusi pirmā pielikuma daļa tiks apspriesta kopīgā IMCO, EMPL un TRANS komiteju sanāksmē. Tagad došu vārdu Adamam Kosam. Viņš mums pastāstīs, kāpēc šī direktīva var uzlabot iekšējā tirgus darbību un likvidēt šķēršļus, kas ļautu uh, nodrošināt vajadzīgo harmonizāciju un ļautu uh, pielāgot dažādas prasības attiecībā uz produktiem un pakāpojumiem. Kosas kungs, lūdzu jums vārds. Köszönöm a szót el. Felolvasta ezt. Paldies, priekšādātāji. Jūs noteikti esat iepazinušies ar šīs direktīvas projekta ļoti garo nosaukumu. Šis nosaukums norāda, ka Te ir runa par tehnisku jautājumu. Mūsu komitejai bija sarežģīts uzdevums, un es mēģināšu tagad izdarīt kopsavilkumu. Mēs esam organizējuši dažādas konsultācijas, esam uzklausījuši ekspertus un paši esam vairāk kārt apsprieduši šo jautājumu. Uh, Vēlētos jums uzsvert sekojošo. Šeit ir runa par uh, likumdošanas priekšlikumu, kuram ir vairāk nekā pieci gadi. Eiropas komisijā ir uh, daudz darbinieku, kas jau ilgu laiku nodarbojas ar uh, šiem jautājumiem. Tātad te ir runa par jautājumu, kas uh, attiecas uz ANO konvenciju kuru Eiropas Savienība ir ratificējusi. Tātad mēs redzam, ka šeit ir runa par normatīviem jautājumiem, kas ir jāietver regulās, un vairāk kārt var parādīties pretrunas starp dažādām regulām. Tieši tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir um, izvairīties no šādām pretrunām noteikumos par uh, šiem jautājumiem. Kā jau es norādīju, te galvenokārt ir runa par uh, tehniskas dabas dokumentu. Šķiet, ka esam saņēmuši kopā apmēram 230 grozījumu. Šis uh, tehniskais dokuments var tikt gatavots tikai vienā veidā. Protams, ir jādarbojas e, konstruktīvā garā un sadarbībai ir jābūt labai tā, lai mēs varētu panākt vienošanos. Vēlētos norādīt, ka es pats esmu gatavs atsaukt dažus no saviem grozījumiem, ja mums e, līdz ar to izdosies vienoties ar ānu referentiem par labāku gala rezultātu. Otra problēma, ko šeit es saskatu, ir tāda, ka uh, ja mēs ņemam vērā likumdošanas procedūru, tā skaitā arī trilogu procedūru, runātājs sāk no sākuma un jautā, vai ir radies, radušās problēmas ar tulkošanu. Labi. Ņemot vērā trilogu procedūras, tikai uh, 2019. gadā šis teksts varētu stāties spēkā. Tad iepriekš mēs nezinām, kādi tehniskas dabas grozījumi tiks pieņemti līdz šim brīdim. Tātad mums ir jāpieņem regula, kas būtu pietiekami elastīga un kas atbilstu novatoriskiem līdzekļiem, kas varētu parādīties kaut kad nākotnē. Uh, Trešā problēma, kur es gribēju pieminēt, ir šī teksta atbilstība uh, audiovizuālo pakāpojumu pakotnē. Šeit arī pašlaik notiek likumdošanas darbs, un šie abi jautājumi ir saistīti. Tomēr mūsu darbs pie šiem diviem dosiem nav pietiekami saskaņots. Tātad mums būtu jāņem vērā tas, kas notiek abās pusēs, un iespējams, ka mums būtu jāmeklē risinājumi arī kur citur. Uh, Piemēram, mēs varētu izveidot intergrupu, kas strādātu pie abiem šiem jautājumiem, ņemot vērā to, ka šie jautājumi ir tik cieši saistīti. Tagad gribētu pievērsties mazliet specifiskākiem punktiem. Gribētu norādīt, ka ir svarīgi uzsvērt, ka mēs nedrīkstam uh, Uh, kaut kādā veidā ierobežot novatoriskus produktus. Tātad te ir runa par CE marķējumu. Tātad mums ir jānodrošina arī tas, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu izmantot šādus novatoriskus produktus. Un tātad mums ir jādara viss, lai mēs varētu garantēt šo novatoriskumu. Tāpat arī vajadzētu izvairīties no tā, ka daži cilvēki tiek izslēgti no sabiedrības. Ja mēs pieņemsim pārāk ierobežojušas noteikumus. Es eh, uzraucos par to, ka tas varētu slikti ietekmēt novatoriskumu. Domāju, ka šādas pārāk striktas normas varētu apdraudēt novatoriskumu. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodalīt šos divus jautājumus - tātad novatoriskums un uh, piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir ļoti svarīgi, lai ik viens produkts būtu pieejams visām sabiedrības grupām. Tāpēc uzskatu, ka vajadzētu ļoti uzmanīgi iedziļināties šajā jautājumā un atrast eh, labākus risinājumus. Man ir eh, šaubas par dažiem jēdzieniem, kas tiek izmantot tekstā. Pats esmu izniedzis vairākus grozījumus, kas attiecas uz definīcijām. Vajadzētu nodalīt uh, rūpniecisko pielietojumu no uh, pielietojuma, kas tiek izmantots vēlāk, jo šeit atbildība ir atšķirīga. Pirmajā gadījumā atbildība kulstas uz ražotāju, kamēr otrajā gadījumā uh, šī atbildība kulstas uz operatoru. Tātad mums ir jānošķir dažādi atbildības veidi. Uzskatu, ka mums ir jādefinē uh, funkcionālā darbība. Tātad mēs vēlamies ražotājiem norādīt uz jomām, kurās šim produktam ir jābūt pieejamam. Taču mēs negribam norādīt, kādā veidā tieši šie pieejamība tiks nodrošināta. Šie grozījumi, kurus mēs varētu šodien iesniegt, pēc diviem gadiem varētu jau būt novecojuši, tāpēc, ka būs radušās jaunas eh, tehnoloģiskas iespējas. Tātad mums vajadzētu atrast risinājumu, kas attiektos uz eh, produktu un pakāpojumu izpēti. Lai mēs varētu garantēt atbilstošu kapacitāti jaunajiem produktiem, esmu gatavs eh, šeit strādāt pie jauniem grozījumiem. Ir būtiski, lai šie noteikumi, kas attiecas uz produktiem un pakāpojumiem, būtu atbilstošā līmenī un nekļūtu par pārāk lielu slogu ražotājiem. Tāpat ir ļoti svarīgi garantēt, lai cilvēki, uz kuriem uh, šis saturs attiecas, tiktu iekļauti uh, likumdošanas sagatavošanas darbā. Pēdējais, ko es vēlējos teikt, ir ļoti būtiski, lai katrs produkts būtu pieejams katrai sabiedrības grupai. Tās attiecas gan uz produktiem, gan uz pakalpojumiem, kas pašlaik jau pastāv, vai arī kas pašlaik tiek attīstīti. Ir svarīgi, lai ražotājs varētu sniegt ļoti skaidru aprakstu par produktiem un pakāpojumiem, lai attiecīgās grupas varētu tikt informētas par šo jauno produktu piemības kapacitāti. Es atvainojos par šo izteicienu. Piemēram, ja runa par medikamentiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, ar redzstraucējumiem, ir būtiski, lai uh, cilvēki varētu, neskatoties uz to, iegūt informāciju par medikamentiem. Uh, Tāpat ir jānodrošina, lai informācija būtu pieejama visiem iespējamiem lietotājiem. Šajā tekstā ir simts lapušu, pats esmu iesniedzis daudzus grozījumus, un man ir vēl arī citi grozījumi, kurus vēl neesmu iesniedzis, jo vēlos par tiem vienoties ar ēnu referentiem, lai mēs varētu nonākt pie kopīga risinājuma. Nāsmu nekāds burvis. Mums ir jāstrādā kopā, un, kā jau priekšsādētājs kundze to norādīja, eh, arī citas komitejas ir iesaistītas šajā darbā. Tātad te ir runa par ļoti komplicētu likumdošanas darbu, un es eh, priecājos par mūsu tālāko sadarbību. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Kosas kungs! Sociāldemokrātu ānu re referente Blinkevičūtis kundze nav ieradusies, taču viņa lūdza mani viņas vietā norakstīt, nolasīt tekstu ar viņas um, um, pirmo redzējumu attiecībā uz šo tematu, un viņa atvainojas arī, ka viņa pati nevarēja ierasties uz šo sanāksmu. Tātad, viņa pateicas referentam Adamam Kosam par ļoti detalizēto atzinumu par šo direktīvas projektu. Uh, Tomēr, tā kā šis atzinums kļuva pieejams tikai pagājušajā nedēļ, un tajam ir vairāk nekā 200 grozījumu, viņa nevar detalizēti uh, atbildēt uz uh, referenta priekšlikumiem pašreizējā brīdī. Blinkevičs Šutas kundze kopumā uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir apsveicams un uh, tas nāk uh, īstajā laikā. Tam ir uh, arī vajadzīgais potenciāls, lai tas kļūtu par labu tiesību aktu, kas varētu izmainīt uh, dzīvi miljoniem cilvēku ar īpašām vajadzībām. Tas attiecas arī uz vecāku gadgājumu ļaudīm un citiem lietotājiem Eiropā ļaujot viņiem piekļūt eh, precēm, pakalpojumiem eh, vienādā līmenī. Mums ir jāatcerās, ka pieejamības akts noteikti kļūs, kūs, dos labumu ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet uh, noderēs arī daudzām citām sabiedrības grupām, kas tuvākajos gados kļūs arvien lielāks. Vēl viena vispārīga piezīme par direktīvas priekšlikuma aptvērumu. Mums ir jānodrošina, lai šis aptvērums tiktu atbilstoši paplašināts. Šeit ir jāiekļauj visas jomas, kur rodas tirgus fragmentācija vai kur tā ir iespējama the... Mums ir jānodrošina, lai šī vide, kas ir paredzēta produktiem un pakāpojumiem, arī tiktu atbilstoši pielāgota. Pretējā gadījumā šīs ierobežotais apvērums, eh, ko pašlaik iesaka komisija, novedīs pie, sit pie situācijas, kur daļa no pakāpojumiem būs pieejami, kamēr citi nē. Līdz ar to šis pakalpojums kā tāds nebūs pieejams. Noslēgumā Blinkevičūtes kundze gribētu teikt, ka viņa piekrīt Eiropas invaliditātes fóruma atzinumam. Pieejamības nodrošināšana nav barjera. Uh, kā citreiz to vēlas norādīt uzņēmumi. Tas ir veids, kā likvidēt barjeras sabiedrībā un ļaut izmantot arī citas pamatiesības, piemēram, piekļuvi darba vietai, izglītībai, sabiedriskajiem pakāpojumiem, mm, brīvai kustībai un tā tālāk. Tieši tāpēc pieejamībai ir eh, pozitīvas sakas uz visiem eiropiešiem. Uh, Tas ļauj veidot novatoriskus tālākajošus uzņēmumus ar augstu sociālo atbildību. Tieši tāpēc Blinkvičūtes kundze labprāt sadarbosies uh, ar referentu, lai tālāk attīstītu šo ļoti nozīmīgo tiesību aktu. Tas tātad bija Viljas Blinkevičūtes uh, vērojums, un tagad Došu vārdu nākamajai mānu referentei uh, Helgai Stīvensai. Lūdzu, Stīvens skundze. Hartelijk dank, uh, mevrouw de voorzitter en Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlētos pateikties uh, savam kolēģim Adamam Kosam par uh, ieguldīto darbu, strādājot pie šī atzinuma. Pieejamības noteikumi ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai mēs varētu piemērot uh, līgumu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Eiropas Savienība ir ratificējusi šo a, uh, nolīgumu, un tieši tāpēc a, uh, vajadzētu nodrošināt piekļuvi gan precēm, gan pakalpojumiem. Es atbalstu Kosas kunga izvēlēto pieeju ja runa par eh, šī tiesība akta mērķa auditoriju. Ir jāskatās, kas no tā gūs labumu. Te nav runa tikai par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Te ir runa par pilnīgi ikvienu. Un tieši tāpēc tas arī tiek saukts par, eh, tā, par, par pieejamības likumu. Te nav runa par to, ka šeit tiktu nodrošināta piekļuve tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šeit ir runa par attieksmes maiņu. Šī pieejamība nāks par labu visiem, ne tikai tiem, kuriem ir uh, kaut kādas uh, vajadzības vai nepieciešamības, kas atšķiras no citiem. Tāpat te ir runa par vecāku gadagājumu cilvēkiem. Šo cilvēku skaits nākotnē ievērojami pieaugs. Es arī priecājos, ka uh, šeit tiek pieminēts universālais dizains. Šis jēdziens ir Eh, jēdziens, kas jo īpaši tiek izmantots IT uzņēmumos pēdējos gados. Mums ir jānodrošina, lai tiktu nodrošināta piekļuva pēc iespējas vairāk pakalpojumiem. Jo īpaši es atbalstu šādu funkcionālu pieeju, kas nodrošina pietiekami daudz telpas novatoriskumam un vienlaicīgi nodrošina arī pieejamību pilnīgi visiem. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir vajadzīga hibrīda pieeja, tā būtu vispiemērotākā. Protams, mums ir jāņem vērā arī zinām standarti. Piemēram, tādi, kas jau pastāv tīkla pieejamības direktīvā. Mūsu galīgais mērķis ir pieejamība. Pie tā mēs arī strādājam, taču mēs kā deputāti nevaram diktēt, kā tas tiks sasniegts. Uh, Šīs likums stāsies spēkā tikai pēc dažiem gadiem, un, protams, mēs nezinām, cik ātri ies uz priekšu tehnoloģiskie sasniegumi. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai mēs šo standārtus varētu pēc iespējas ātrāk atjaunot, jo pastāv risks, ka tie ļoti ātri novecos. Un tas savukārt nāks par sliktu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo viņiem nāksies izmantot jau morāli novecojušus produktus. Mums ir jānodrošina, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu izmantot eh, pēdējās eh, tehnoloģiskās zināšanas. Bet tas nenozīmē, ka novatoriskums un pieejamība viens otru iz, izslēdz. Es eh, gribētu norādīt, ka es vēlēš, vēl, vēlos sadarboties ar referentu strādājot pie šiem jautājumiem, un es ceru, ka šī sadarbība nāks par labu visiem pilsoņiem, tā skaitā arī tiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Uh, Es sazināšos arī ar asociācijām, eh, kas strādā šādiem cilvēkiem, lai saprastu, kādas ir viņu vēlmes. Paldies! Nākamais ēnu referents ir eh, Mariana Harkina. Arī viņa atvainojas par to, ka viņa nav varējusi ierasties uz šīs dienas sanāksmi, un viņa nosūtīja savus komentārus eh, Kosas kungam rakstveidā. Viņai, diemžēl, nebija neviena kolēģi, kas viņu varētu aizstāt. Tas nozīmē, ka dosim vārdu Kunevas kundzei. Viņa ir nākamā ēnu referente, kas pārstāv GoNGL grupu. Lūdzu, jums vārds. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι. Liels paldies priekšsēdētāji kolēģi. Es gribētu pateikties Koiskungam un arī gribētu pateikties viņam par uh, šo ziņojuma teksta prezentēšanu. Mums ir ļoti līdzīgas domas, ļoti daudz līdzīgas idejas, un um, mēs šīs idejas esam arī apsprieduši mūsu komitejā. Mēs gribam darīt tā, lai personas ar invaliditāti gūst arī palīdzību un atbalstu piekļuvēju produktiem, pakalpojumiem un lai piekļuvu precēm pakalpojumiem nav apgrūtināta. Es šeit runāju ne tikai par personām ar invaliditāti, arī vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tas ir svarīgi arī cilvēkiem, kas izjūt citādi rakstura grūtības. Mums arī ir dažkārt grūti saprast visas šīs tehniskās specifikācijas, lai tiešām um, izrīt secinājumu par šo preču un pakalpojumu pieejamību. Mums nodarbinātības komitejā šī tematika ir ļoti svarība un eh, ir arī jārespektē persona ar invaliditāti pamatiesības. Un ir arī jāļauj cilvēkiem strādāt eh, visiem kopā. Mēs ļoti ceram, ka līdz ar šo ziņojumu, līdz ar atzinumiem mēs panāksim būtisku rezultātu. Uh, jo, ja mēs runājam par piekļuvas veicināšanu personām ar invaliditāti, tad eh, līdz ar to mēs arī radīsim jaunas darba vietas un mēs palīdzēsim arī ražotājiem, uzņēmumiem eh, un arī dizaina autori palīdzēs attiecīgi izstrādāt specifikācijas, lai varētu to visu lasīt un izsekot un saprast. Pēc tam arī lietot un arī attiecīgi uzņēmiem e, šie, šīs preces e, būs jālaiž tirgu. Mēs strādājam pie grozījumiem, kas iet apmēram tādā virzienā, kā stāstīju, un esmu pārliecināta, ka arī referents piektīs mūsu grozījumiem. Paldies! Paldies! Es neredzu nevienu zaļo, zaļo pārstāvi. Tāpēc no nu, EFDD dosim vārdu Āgies kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu vispirms eh, pateikties kolēģiem Kozes kungam eh, par šo pirmo viedokļu apmaiņu, kas ir ļoti svarīga. Mēs cenšamies šeit panākt eh, tādu auglīgu viedokļu apmaiņu mūsu komitejā jo šis atzinums tiešām ir ļoti svarīgs. Jaunā direktīva par pieejamību. Tai ir mērķis tuvināt valstu likumdošanu. Tādā veidā, lai dalība valsts pašas eh, saviem spēkiem spētu izpildīt arī valstu uzdevumus, kas izriet no ANO konvencijas ratifikācijas jo ANO konvencijas ratifikācija nozīmē arī nodrošināt pieeju precēm un pakalpojumiem. E, šo pieejamību varētu formulēt dažādi. Šeit ir piekļuve gan banku, gan transporta, gan pasažieru, e, ceļu, ūdensceļu, dzelzceļa pakalpojumu pieejamība. Te ir ļoti plašs spektrs, un direktīva līdz ar to ir ļoti plaša. Un tāpēc, e, manuprāt, ir ļoti svarīgi nejaukt šo ziņojumu ar IMCO komitejas um, ziņojumu tas ir, un arī Stīvenses uh, kundzes darbu, jo arī viņi strādā pie atzinuma. Atzinums um, arī ir saistīts ar uh, konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti un attiecīgi izrietošiem uzdevumiem uh, Šis ziņojums ir tāds tehnisks, tāpēc arī piekļuvē, arī pieeja jābūt tehniskākai. Mēs gribam darīt visu, lai no mūsu darba gūtu labumu arī cilvēki ar invaliditāti. Un, kā jau teicu, ne tikai invalīdi, bet arī vecāki cilvēki varētu baudīt šādus pašus piekļuvas elementus. Turklāt mūsu iedzīvotāji novecojas. Tas, ko mēs gribam teikt, tas nav domāts kā kritika, bet drīzāk kā papildinājums. Trešā panta desmitais punkts, par to gribu runāt. Tur ir rakstīts, ka dalība valstis lemj par to, kā būvēt ēkas, lai šīs ēkas saskanētu ar direktīvas eh, prasībām pieejamībā. Direktīvā rakstīts, ka precēm un pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem, bet tajā pat laikā eh, dalībvalsts var veikt pasākums, kas nav obligāti veicami, tie nav saistoši pēc savas būtības. Piemēram, ēku pieejamība. Arī tas ir fakultatīvi, to varētu vai var sakārtot, tas nav obligāti. Uh, Runājot par manu valsti, mums tiešām ir dramatiska situācija, runājot par pieejamību. Arī ēku arhitektūra absolūti nav pielāgota. Um, un uh, direktīvā ir prasīta šī, šis uzdevums ir izteikts neobligātā kārtā, un tādā veidā īstenot direktīvu būs ļoti grūti. Interesanti, ko domā par to kolēģis Kozis kungs. Varbūt mums vajadzētu stiprināt šo tekstu, padarīt to saistošāku, īpaši tas, to, kas ir rakstīts direktīvas trešā panta desmitajā punktā. Mēs tiešām gribam, lai šī iebūvētā vide, iebūvētā vide, uz kuras pamata preces un pakalpojumi to pieejami, šai iebūvētā vidē ir jābūt pieejamai pašai par sevi. Pretējā gadījumā jums ir pakalpojumi, kas ir pieejami, bet uh, nav pieejami kā tādi, tāpēc, ka nav ne infrastruktūras, ne arī attiecīgas uh, fiziskās piekļuvas iespējas. Piemēram, vakar Itālijā mums bija referendums uh, un pilsoņi balsoja par konstitūciju, mūsu konstitūciju. Bet uh, runājot par principu, pie tieši principiem, kas ir iestrādāti konstitūcijā. Konstitūcija aizsargā pilnīgi visus eh, cilvēkus. Eh, un mēs redzam, ka ir zinām ierobežojumi šīm tiesībām, piemēram, tiesības balsot. Arī šajā gadījumā mēs nevaram runāt, ka ēks, kur, kur var doties balsot, ir pilnībā pieejams. Atkal līdz ar to ir mm, samazināts tiesības vai ierobežas tiesības balsot. To pašu varētu teikt arī par skolām. Lielākā daļā balsošanas iecirkņu ir izvērsta izvietot skolās, un skolas nevienmēr ir pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti. Un eh, Stīvens kundze savā ziņojumā rakstīja par kaut ko ļoti svarīgu. Eh, savā ziņojumā Stīvens Skundze jau raksta par universālu dizainu, par piekļuvi esošajām ēkam, kas jau ir uzbūvēts un tās, kas tiek būvēts. Tāpēc eh, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi Stīvens Skundze ziņojuma atziņas eh, ierakstīt arī šajā likumdošanas aktā, par kuru mēs IMCO Ehm, rakstam ziņojumu. Ehm, jāsaista šie divi ziņojumi. Mūsu ziņojums, ehm, Notarbinātības komitē, IMCO ziņojums un Stīvens, tas viss jāņem kopā. Liels paldies, un es ļoti ceru, ka mūsu tālākais darbs būs ļoti auglīgs. Paldies! Un tālāk, Žoēl Melan, laikam Martāna kungs runās viņas vietā, lūdzu. Paldies! priekšstādātājs kundze. Es arī gribētu pateikties um, Gosas kungam un Stīvensas kundzei. Paldies par paveikto darbu pie šī jautājuma, kas saistīts ar invaliditāti. Direktīvas priekšlikums ir, ir ar mēķi uzlabot iekšā tirgus funkcionēšanu, novākt um, barjeras brīvai apritei un arī atbalstīt labāku pieejamību, labāku iekļaušanu un arī aptvert visus sabiedrības locekļus. Eh, ņemot vērā par šo normu tuvināšanu un harmonizāciju, ir arī finansiāli ierobežojumi gan no uzņēmuma, gan arī no valstu puses. Gan valstis, gan vietējās pašvaldības, eh, te ir konteksts, kas ir saistīts ar publiskiem iepirkumiem, un šeit ir zināmi ierobežojumi. Rodas uh, tāds iespējas, ka invalīdu eh, jautājums tiek izmantots kopējā tirgus labā. Un eh, šis teksts tiek pielāgots tā, lai varētu eh, labāk unificēt tirgu, attiecīgi pielāgojot likumdošanas normas. Arī pats, pats nosaukums šeit ir piekļuve, fiziski piekļuve precēm un pakalpojumiem diezgan neadekvāti un neprecīzi un nelasāmi lasās tas. Eh, mēs runājam par ANO eh, personu ar invaliditāti konvencijas ratificēšanu. Eiropas Savienība kā tāda eh, to ir ratificējusi, un tas ir tā kā trojas zirgs, kas atkal darbojās kā kopējās, kopējā tirgus vārdā un arī paredz federālistisku vīziju Eiropas Savienībai. Un visbeidzot, šķiet, ka kvestoriem madām Šarķie eh, ir eh, teikusi sekojošu 2016. gada augustā notika negadījums un tagad Ziemassvētkos man būs operācija, lai likvidētu mm, šī negadījuma estētisko rezultātu. Un eh, es uzskatu, ka mums ir mm, jāgriežas mm, pie 13. panta, runājot eh, par personām ar invaliditāti. Eh, tiešām nav iespējams izmantot attiecīgo invalīdu transporta līdzekli, lai dotos uz lidostu vai uz uh, vilcienu. Un uh, kvestori lūdza nodrošināt šo iespēju un saņem viņa noraidījumu. Un tad tika izteikts otrais pieprasījums Un tas eh, tiešām būtu labs laiks tiešām pārunāt eh, visaptveroši par personām ar invaliditāti. Un tas ir jādara uz eh, tā pamata, kas, kas ir mūsu, mūsu kontekstā, mūsu asamblējā. Varbūt Morāna Šarķie kundze varētu reaģēt un atbildēt uz Martēna kunga runu. Uh, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu arī sveikt šo darbu, pateikties Kostas kungam. Un uh, paldies arī Stīvens kundzei par viņas ieguldījumu. Es uzskatu, ka šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs, es tam sekoju ar interesi. Un es ļoti uzmanīgi arī sekoju evolūcijai, kā notiek ar piekļuves evolūciju dažādiem pakalpojumiem dalību valstīs. Un mani, man uzdeva jautājumu par konkrētu lietu. Um, būdama kvestore, tas, kas mani aizturēja Tas, tas eh, attiec uz visiem kolēģiem, kas cieši no invaliditātes. Ir jācenšas saprast, kādā veidā mēs varētu tikt galā ar eh, šīm problēmām, kas skar visus invalīdus, un mums bija sanāksme, kur mēs skatījāmies dažiem uzlabojumiem, ko mēs varam veikt, kas attiec uz šo konkrēto gadījumu. Um, jā, kvestori par to zina. Un atbilde ir saistīta ar pastāvīgo invaliditāti. Šeit ir divas dažādas lietas - pastāvīga invaliditāte un arī situācija, kas ir pagaidu invaliditāte. Uh, ja, ja mēs runājam par šo konkrēto jautājumu, tad e, šī invaliditāte ir jābūt pastāvīgai. Es nezinu, vai tas tā būs komisijas sanāksme vai grupu uh, priekšsēdētājs sanāks. Un šādā kontekstā varētu rast arī atbildi uz šo jautājumu. Un tāpēc es lūkšu kolēģei arī sekot noteikumiem. Puntolis kungs, lūdzu, vārds jums, eh, paldies. Arī es vēlos eh, no savas puses uzteikt eh, Tausas kungu un Stīmens kungs par paveikto darbu. Bet kā gan mēs varam spriest runāt par piekļuvu precēm pakalpojumiem Eiropā, kas nav vienoti? Šodien 85 bērnu ar īpašām vajadzībām Grieķijā, tas kā tā arī mana meitiņa, kurai ir Dauna sindroms, viņiem ir liekta piekļuve viņu pašu skolēm celtniecības kompāniju, kas, eh, respektīvi transporta kompāniju, kas eh, nogādā šos bērnus līdz eh, skolai. Vairākus mēnešus ir saskars ar finansiālām grūtībām, un tagad bērniem šis transports vairs nav pieejams. Atsevišķu bērnu vecāki mēģina izpalīdzēt, bet vairums no viņiem strādā, un tādēļ, protams, ne visiem šāda iespēja pastāv. Tas um, apgrūtina bērniem iespēju gūt izglītību un vēlāk sekmīgi iesaistīties darba tirgu. Ja, ja reiz viņi nevar nonākt skolā, tad par kādu darba tirgu var runāt. Un, attiecīgā, um, kompānija tā var izskatās, ka neatgūsies, līdz ar to bērniem arī nekas nemainīsies. Grieķijas uh, valdība nu, pat ir dīžojusies, ka budžetā ir uh, pirmoreiz iekrājas kāds uh, pārpalikums. Nu, ja tā, tad es aicinātu tiešām vērsties pie Grieķijas valdības, lai šādu situāciju novērstu. Līdz šim ālēšu, kad kā jau reiz tika apcerts Grieķijas budžets, no tā visvairāk uh, cieši personas ar invaliditāti. Nu, tagad uh, vēlreiz viņi ir nonākuši šajā uh, visnotaļ nepatīkamajā situācijā. Paldies! Paldies, Koša kungs! Vai vēlties um, reaģēt uz kolēģis atcīto par šo darbu kārtības punktu noslēgumā, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties kolēģiem par šo ļoti interesanto diskusiju. Un nemaz nav nejauši atzīties, ka es arī uzskatu, ka šis jautājums ļoti komplekss un tehnisks, grūti to saprast, <clears throat> un man pašam bija nepieciešams daudz laika, lai detalizēti šo tekstu iepazītos un lai labi saprastu visu, kā tas tiks realizēts, visi šie likumi. Uh, Esmu saņēmis daudz jautājumus. Es centīšos atbildēt uz visiem no šiem jautājumiem. Pirmais varbūt nebija pat jautājums, bet drīzāk tāds vispārējs viedoklis, kas skar to, ka manā tekstā nav ietvertas visas prasības, kas izriet no pilsoniskās sabiedrības viedokļiem, tieši runājot par um, invalīdu piekļuvi ēkām un darbības jomu. Un no pašsākuma es jau teicu, ka vēl jau ir daudz jautājumu, kas nav atbildēti pagaidām. Es paredzu arī sārunas ar ēnu referentiem, lai labāk saprastu visu un lai mēs panāktu kopējus risinājumus, jo. ir arī tādi jautājumi, kas īstenībā neskar referenta personisko redzējumu un ne tikai kolēģi, tie, kas man palīdzēs, īstenībā tie ir jautājumi, kas skan mūsu ikdienas dzīvi, un kas uh, šie jautājumi arī skars mūsu dzīves tuvākajā nākotnē. Piekļuva pakalpojumiem ir svarīgi visiem. Es saņēmu jautājumu par piekļuvi ēkām. Es eh, gribētu pasvītrot, <clears throat> ka šeit ir runa par valstu nacionālo kompetenci. Es ar to negribu <clears throat> aizbildināties, bet es domāju, ka mums ar to ir jārēķinas. Un pateicoties eh, tādai ļoti stingrai pieeja no mūsu komitejas puses, ir eh, noteikti nosacījumi, kas ir obligāti jāņem vērā, obligāti jānodrošina piekļuva ēka, bet mēs nevaram izmantot struktūru fondu līdzekļus, um, teiksim, gadījumā, jo ēka tiek būvēta šobrīd un netiek tur izbūvēti šie piekļuvis um, elementi. Bet um, Varbūt šie procesā esošie būvniecības objekti ne, nav tik problemātiski, bet problēmas radam ēkas, kas jau ir izbūvētas. Otrs. Runājot par sabiedrības novecošanos, šeit es jums piekrītu. Tiešām direktīva attiec uz ļoti plašu cilvēku loku, bet vecāka gadagājuma cilvēki nav invalīdi Ir ļoti daudz arī vecie cilvēki, kam ir funkcionāls problēmas, kas arī izpaužās kā funkcionālie ierobežojumi. Tāpēc es piedāvāju arī savu funkcionālo pieeju, un to atbalsta arī ēnu referenti. Un mums ir jādomā par funkcijām, par lietām, ko dod preces un pakalpojumi. Eh, tālāk nākamie komentāri. Pirmkārt, eh, mēs nedrīkstam jaukt slimību ar invaliditāti. Eh, šie divi koncepti nav saistīti un tie ir jānošķir. Piemēram, Eiropas tiesa ļoti skaidri ir lēmusi. 2005. gadā bija kāds lēmums, kur ir definēts, ka pieejamība personai, kas ir slims un persona, kas ir invalīds, nav viens un tas pats, un šeit ir jābūt dažādai pieeja. Un visbeidzot, runājot par Grieķiju, es šeit nokams, ka dzirdēju tādas domas, kas ir saistīts ar Grieķijas budžeta situāciju un arī sūdzību par to, ka bērnam nav iespējams apmeklēt skolu. Diemžēl šajā direktīvā nav e, šis jautājums regulēts. Šeit ir regulēta tikai pieejamība precēm un pakalpojumiem. Bet um, e, šis jautājums, ko pacēla mans kolēģis, tas ir ļoti smags un mums par to ir jādomā. Un es gribēju e, pasvītrot, ka nedrīkst iegūt nekādu labumu no bērniem ar invaliditāti. Tas nav pareizi un nevajadzētu arī liekt pieejamību bērniem ar invaliditāti. Es eh, gribētu pateikties arī Nacionālās frontes pārstāvi. Es, eh, es nedomāju, ka šeit ir vēlēšanās eh, kaut kā uniformizēt tirgu. Uh, Šeit ir pavisam cits mērķis, ir personas ar invaliditāti. Viņām jābauda e, tieši tāds pašs tiesības un iespējas kā pilnīgi visiem cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Šādiem cilvēkiem arī ir jābūt pieejamiem gan precēm, gan pakalpojumiem un Ungāri vai Beļģi vai Franči, ja tie ir cilvēki ar invaliditāti, viņiem ir pilnīgi vienādas vajadzības. Mēs šeit nerunājam par izmaksām. Uh, Un mēs arī šeit nerunājam par to, ka tirgum būtu jābūt viendabīgam. Šeit eh, mērķis ir harmonizēt eh, piekļuvi vai pieejamību precēm un pakalpojumiem. Un gal galā mēs neesam tik ļoti atšķirīgi. Un mūsu viedokļi arī nav īpaši atšķirīgi um, kas ir grūti, grūti ir noformulēt labā, skaidrā e-, veidā mūsu idejas. Un Tāpēc es uzskatu, ka mums ir bijis ļoti laba viedokļu apmaiņa. Faktiski mums nav īpaši daudz laika. IMCO komiteja ir ar ļoti ciešu termiņu, un arī mums ir jāstrādā ļoti ātri pēc šīs nedēļas un šīs nedēļas laikā mums ir jāorganizē tikšanos ar ēnu referentiem, un no savas puses es gribētu pēc iespējas ātrāk sarakstīt šo tekstu, lai mēs varētu balsot arī pēc iespējas drīzāk. Paldies! Thank you. Paldies, eh, Korsas kungs. Eh. Vai komisijas eh, pārstāvšai vēlaties ko piebilst? Lūdzu, jums ir šādi iespēja, varat izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es um, izteikšos pavisam īsi. Protams, gribētu pateicēt, pateikties referentam Košas kungam, kurš ir sagatavojis tik visaptrošu un detalizētu atzinumu, kur ir iekļautas arī ļoti interesantas lietas, piemēram, viss, kas attiecas uz pirmo pielikumu, uz funkcionālajām prasībām, kas mazliet atšķirs no mūsu priekšlikuma. Uh, Uzskatu, ka eh, šī ir eh, ļoti būtiska diskusija. Tātad mums ir jārunā par šī priekšlikuma aptvērumu, tā lai mēs nodrošinātu piemību visiem. Mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir tāds vispārīgāks un elastīgāks. Košas kungs runā par mm, funkcionalitātes prasībām, kas ir mazliet atšķirīgas, bet es domāju, ka mums vēl ir vajadzīgas diskusijas Mums ir jāatrod vislabākais variants, kas būtu arī vispiemērotākais rūpniecībai. Jebkurā gadījumā es redzu, ka šeit ir ieguldīts ļoti daudz pārdomu un ir arī veikta laba analīze par šo pielikumu. Un, kā jau es teicu, šis viedoklis ir ļoti interesants. Taču mums ir arī daži sīki punkti, eh, kur mums ir radušās šaubas. Uh, jo īpaši attiecībā uz konkrētiem grozījumiem. Piemēram, šie grozījumi, kas mēģina mainīt uh, definīcijas tātad, cilvēku ar īpašām vajadzībām un cilvēku ar mobilitātes traucējumiem. Mēs mm, mēģinājām pēc iespējas tuvāk pārņemt ANO konvencijas definīcijas, un tāpat arī esam iekļāvuši otro definīciju par cilvēkiem ar uh, kustību traucējumiem. Nu, iespējams, ka jums šķitīs, ka viss, kas var palīdzēt uzlabot šādu pieejamību, attiecas arī uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jebkurā gadījumā šīs definīcijas ir pārņēmušas arī dalībvalstis, un tas attiecas uz visiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi, kaut kādas īpašas vajadzības. Tāpat arī es gribētu mazliet parunāt par vairākiem teksta elementiem, kas runā par eh, pieejamības aktu, un jo īpaši 13. grozījums, kur ir runa par optimizāciju. Mēs uzskatām, ka tas eh, samazina ražotāja pienākumus. Tāpat 39. grozījums, kas ļauj. Nu, nolasīšu angliski. Ražotājiem ir jāizpilda pieejamības prasības trešo pušu aplikācijām vai perifērām ierīcēm, um, programmatiskiem aprīkojumam un tā tālāk. Tātad nedrīkstētu būt tā, ka šie produkti kļūst nepieejami tad, kad viņi kļūst savietojami ar uh, papildierīcēm. Tātad vajadzētu nodrošināt, lai produkti paši kā tādi jau ir pieejami bez šādām papildierīcēm. Tātad mēs uzskatām, ka līdz ar to mēs varētu sašaurināt aptvērumu un arī ambīcijas, kādas bija mūsu priekšlikumam. Vēl divi izteikumi, eh, izmaiņas, kas mums nevisai patīk. Uzskatām, ka tiem varētu būt nopietnas sekas. 26. un 49. Eh, grozījums. Uh, Tātad foreseeable use tiek aizvietots ar intended use angļu valodā. Tad foreseeable tas ir kaut kas paredzams, nu, tad, tad eh, produkta paredzētais pielietojums un intended ir nolūks, tad kādam nolūkam šis produkts ir paredzēts. Nu, ja runa par telefonu, tad, protams, ka tam ir nolūks, mēs eh, varam ar to klausīties un runāt. Tas nozīmē, ka tas kļūst absolūti nepieejams eh, cilvēkiem, kas nerunā. Bet uh, paredzamais pielietojums, tas tātad ir uh, komunikācija, visas komunikācijas formas. Un šeit, kā mēs zinām, telefoni ir kļuvuši daudz pieejamāki, tāpēc, ka tos var izmantot, pat ja netiek izmantotas šīs runāšanas un klausīšanās funkcijas. Tieši tāpēc arī pieejamības akts mēģina to visu padarīt daudz plašāku, nodrošināt, lai novatoriskums nekur netiktu ierobežots. Tātad mm, intendēt šis produkta nolūks īstenībā varētu sašaurināt mm, šo aptvērumu. Tad, tad tas bija viss, kas man bija pašlaik sakāms. Jebkurā gadījumā mēs vienmēr esam Košas kunga rīcībā. Uh, Mēs uzskatām, ka noteikti viņa ieteikumi mums būs noderīgi. Paldies! Paldies! Termiņš klausījuma iesniegšanai ir 11. janvārs. Un 27. Eh, līdz 28. februārī grozījumi tiks izskatīti. Savukārt balsojums 23. līdz 24. mārts eh, nodarbinātības komitejā. Un Inko komitejā, kas atbildīgā komiteja, arī cenu balsojums notiks martā. Nu, Kopā arī pēc 4. darba kārtības eh, punkta Eiropas Savienības vadošā iniciatīva, pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbiežošanas nozari un došu vārdu referentē Žīnai Lambertē. Lūdzu. Paldies priekšstādētāji un iesākumā eh, ja vēlos eh, uzsvērt, ka Nu, kā lai to saka, ir um, drusciņi kasam pakaušas un nesaprotam, ko ar to visu darīt patiesībā. Bija domāts tā, ka šis mūsu atzinums uh, papildinās at attīstības komitejas uh, ziņojumu par šo pamatu uh, iniciatīvu, un cik zinu, šis ziņojums vēl nav sagatavots. Tas ir nedaudz aizkavējies attīstības komitejā. Un arī, kas sāstās ar komisijas priekšlikumu. Neskatoties uz to, kas te ir sacīts 4. punktā, uh, Man atzinumā, kas vai būtu nedaudz nodarījums, šis priekšlikums vēl nav nācis uh, klajā tādā konkrētā formā, ka lūk, uh, to un to mēs darīsim, tā un tā mēs rīkosimies. Un lūk, ir finansējums un tā tālāk. Šādu priekšlikumu nav. Tā kā savā ziņā mēs varam uz to skatīties vai nu kā uz problēmu, vai arī kā uz tādu baltu lapu, kurā mēs uh, būtu uzmetam tādu skicīti to svarīgāko, ko mēs vēlētos redzēt šādā pamat iniciatīvā nākotnē. Tā priekšvēsture šai iniciatīvai, pamat iniciatīvai, protams, ir Rana uh, Plāza traģēdija pirms kādiem trim gadiem, tādā šapģērbu ražotnē, kur uh, ugunskrēkā Rana Plāza, tad Dakārā, Bangladešā gāja bojā liels cilvēku skaits. Un kopš tā laika, protams, uh, parlaments ir uh, sagatavojis vairākas rezolūcijas, uh, lai sakot, līdz kādi ir pēc pasākumi. Uh, Šā Rēnplāzes traģēdrija, tāpat arī Šustarkunga atzinums tika skatīts šeit, šajā komitejā. Tiesniecības komitejā bija tāds arī iniciatīva, tā kā ir dažādi elementi, ko bāstīties. Un kopš šīs briesmīgās eh, traģēdijas Eiropas Savienība ir aktīvāk strādājusi ar starptautisko darba organizāciju, ar Bangladešu, or, or, tātad Bangladešas valdību, ar eh, ražotājiem tāpat arī, ar um, inspekcijām, kas eh, seko līdzi mm, uguns drošībai, mm, elektrodrošībai un tā tālāk. Tāpat arī ilgspējīgas attīstības kompakts eh, ņem vērā dažādus aspektus. Arī Kanāda nesen ir pievienojusies šim ilgspējības kompaktam, šim, šī iniciatīva, kas ir tāds ilgtermiņa pasākumu kopums, kur mēģis uzlabot eh, darba apstākļus apģērba šošanas nozarē sevišķi Bangladešā. Angērijas kungs, kas ir man eh, šīs komitejas priekšsēdētājs viedoklis, un es nesen kopā ar Studijas tirsniecības komiteju apmeklējām Bangladešu, lai sakot līdz tam, kāda ir pēcpasākuma, kas notiek apģērbu ražošanas nozarē pat labāk, jo ir skaidrs, ka nu, šādi tādi uzlabojumi jau ir vērojami. Te mēs runājam par ēku drošību. Nu, savukārt, eh, virkni citu aspektu vēl ir problemātiski joprojām. Komisija šajā pamata iniciatīvā, ko tā gatavo, šīs institīvas sakarā gada sākumā šajā, tātad šo šogad um, Briselē sasauc uh, konferences, kurā piedalījās uh, svarīgākie partneri, tāpat rezultāti pieņem tiešsaistē, kā arī tika, tika ņem, ņemt vērā ekspertu pētījumi, kas ir veikti ne tikai Bangladešā, bet apģērbu ražošanas nozarē kopumā. Daudz uh, darba vietu, jo sevišķi ja, sievietēm, tātad eh, Dienvidu eh, Austrumāzijā, ko es īpaši labi pārzinu citos reģionos, tad apģērbu ražošanas nozarē ir, ir eh, svarīgs spēļās darba tirgu, arī Eiropas Savienībā. Tad notiek būtiskas izmaiņas. Un ko tad komisija uzsver? Pamat iniciatīva, ko tā gatavo, mēģinās uzlabot koordinācijas aspektu, sadarbību, dialogu, informācijas apmaiņas ar dažādiem iesaistītiem partneriem. Tāpat arī uzlabos to, kā tiek ziņās par sekmīgām iniciatīvām Eiropas Savienības pasākumiem tieks, eh, tiks celts eh, patērētāju izglītošanas līmenis. Tāpat arī tiks eh, stimulēts tas, lai visi procesos iesaistītie, visas puses dara vairāk, lai atbalstītu attīstības valstis, lai sakmētu atbildīgu pārvaldību un, un, un visas ražošanas ķēdes garumā tā sacīt, un arī globālo pārvaldi, lai stiprinātu. Šajā komitejā, protams, mēs vairāk koncentrējamies uz tādiem aspektiem, kā darbinieku, darbņēmēju tiesības, nevis varbūt nozāžas situācija varbūt kopumā. Un mēs papildinām to, kas izskanēja gan šajā mēs pieņemtajā komisijas rīkotajā konferencē, gan ko esmu dzirdējis no partneriem iesaistītajām pusēm, ar ko esmu kontaktējusies. Nē, nu, par piegādes ķēdēm, viens no jautājumiem, ko cilvēku vēlas, ir caurskatāmība un kvalitāte. Lai zinātu, ka, lai ko jūs pērkat veikalā, fiksim, nu, kādu apģērbu gabalu jūs pērkat, ka šī apģērba ražošanā nav pārkāptas cilvēku tiesības, un ka jūs maksājat eh, godīgu cenu ražotājiem, un ražotājs savukārt eh, godprātīgi atalgo savus darbiniekus, un lai nesnāk tā, ka apģērbs, kas jums ir mugurā, ir eksploatācijas rezultāts. Protams, darba drošības, eh, veselības apstākļi ir ārkārtīgi svarīgi darbiņiem ienākumiem jautājums par eh, arotbiedrībām un to tiesībām. Un šīs tiesības eh, virknē dalībvalsts nebūtu nav kārtībā. Un eh, šīs nekārtības ir vairākās, vairākos veidos. Man, man fistējas, nu, piemēram, tur eksporta zonas. Tad šīs arotbiedrību tiesības ir jāskat tuvāk. Tāpat kopu līgumi, veselības nošības jautājumi, darbņēmēja ienākumi kā arī jautājumi, kas saistās ar dzīvumu līdztiesību un kā sievietes, kuras, eh, kā es sacīju, šajā sektorā ir nodarbināts eh, īpaši daudz, kāds viņām ir um, karjeras iespējas šajā, šajā sektorā, lai viņas nepaliktu šajās eh, šošanas darbnīcās uz mūžīgiem mūžiem, bet pamazām varētu uzkalpoties līdz um, vadībai un, un kļūt arī pozitīviem līdzīpašniekiem. Izglītības aspekti ir svarīgi. Nu, te ir daži no svarīgākiem man atzinuma elementiem. E, šajās jomās e, ir vērojams brīvprātīgas iniciatīvas, un tās nav gluži tie, tie labākie risinājumi, ar ko kā palīdzību atrisināt situāciju. Tāpēc jāstāsta, kā pastāvošās iniciatīvas var, varētu varbūt, apkopot, e, papildināt, lai tie būtu konsekventi un Eiropas Savienība kopumā. Un tas izskanēja arī virknē uzstāšanos, ko dzirdēja komisijas konferencē un citvēr, ka Eiropas Savienībai vislabākās iespējas izstrādāt kopēju regulējumu statotiskā līmenī. Lai noteikti spēcīgi standarti šajā jomā, un ar to nebūtu um, standartu pārbagātību kā tagad, bet būtu konkrēti standarti, kas nodrošinātu um, augstu drošības līmeni, un lai cilvēkiem iepērkoties um, nebūtu jābaidās, ka apģērba gabals, ko jūs sagādājaties, būtu eksploatācijas rezultāts. Nu, lūk, tāda ir man atzinuma priekšvēsture. Varbūt šāds jums nav tik precīzi, kā mēs būtu vēlējušies, bet ņemot vērā to, ka konkrēti priekšlikumi no komisijas puses mums vēl nav, un tad bija maķinīt, nu tā pagrūti, ja, komentēt um, kaut ko tādu, kas vēl pat īsti nepastāv. Paldies. Paldies, Lamberts kundze. Vārds ēnu referentēm. Sāksim ar tautas partijas um, pārstāvu šoci. Lūdzu. Priekšsēdētāji referents kundze. Es sākumā vēlos eh, pateikties eh, atceram autorai, referentai par šo projektu, ko esam saņēmuši. Nu, arī parlamentā, protams, eh, būtu, protams, tiekties pēc teksta izstrādājuma, pēc, pēc apģērbiem, kas būtu izstrādāti atbilstoši vīdes un sociālajiem standartiem. Protams, tas ir mūsu kopējais mērķis, uz to jātiecas. Bet, nu, zinām, arī kāda ir realitāte. Zinām, ka ņemot vērā apģērbu cenu, mēs, nu, cena spēlē būtisku nozīmi arī patērētājiem. Patērētāji nav gatavi maksāt uh, atbilstošu cenu, lai, attiecīgi, tas uh, uzlabotu situāciju sektoru. Tas jāņem vērā diskusijā. Tāpat arī ražotāju valsts, par kurām mēs runājam. Un mēs zinām, ka apģērbi pārsvarā tiek ražoti ārpus Eiropas Savienības mūsdienas. Un līdz ar to rodas jautājums, nu kā tad mēs varam rīkoties, lai, lai uzņēmēji neturpinātu tā sacīt muku no Eiropas. Un um, līdz ar to rodas jautājums, uh, vai uh, mēs nepārliekam valsts atbildību uz uh, privāta uzņēmējiem. Ar likumpalīdzību to var panākt galgolā. Tā ir viena iespēja, bet vēl viena iespēja Brīvprātīgas asociācijas, brīvprātīgi fondi, ko varētu pat pašu ražotāju veidot, lai kopējiem spēkiem kolektīvi rūpētos par to, lai apģērba ražošana būtu tas acīt tīrāka. Vēlams, lai tas noteiktu globālā līmenī, G7, G25 vai OECD līmenī, ne tikai Eiropas Savienības apģērba ražotāju starpā vien. Un divi tādi kritiski var, punkti vai jautājumi varbūt par šo atzinumu, par astoto punktu. Tur ir sacīts, ka Eiropas Savienībai jāsadarbojas interesētajām personām, lai strādātu taisnīgi un stabilu cenu noteikšanas mehānismu. Nu, es īsti nezinu, kas eh, atzinuma autoriem šeit ir padomā. Tas varētu novest pie, pie tādiem kā karteļiem, sacīsim. Nu, jā, Eiropas Savienība tagad ir iejaucas eh, cenu noteikšanas mehānismā. Nu, nezinu, tā ir tāda, te, te jāskatās, kāds ir pieprasījums, kāds piedāvājums gal galā. Un, kā sacīt, te būtu jāsadā uh, uz brīvprātīgiem pamatiem, lai tiktu veidot, teiksim, tā, tādu kā fondu vai asociācijas, uh, lai nodrošinātu to, ka apģērbošošanas uzreizinājuma stabilitāti. Nu, tas ir mans tāds jautājums, vai kritika par astoto punktu, un desmitajā punktā tur arī man ir uh, nedaudz kritiska attieksme, proti, es atturētos no tā, ka mēs tagad runājam par to, ka Eiropas Savienība ir, ir iespējas izstrādāt kopēju regulējumu, pieņemt tiesību aktus eh, par obligātu pienācīgu rūpību un piegādes ķēdes pārredzamību. Nu, jā, šī te pienācīgā rūpība un piegādes ķēžu pārredzamība, tas ir tāds ļoti liels uzdevums. Es domāju, ka šīs uh, saistības izdāk jāuzliek uh, ražotājiem, nekā jāpieņem lēmums saviem slimiem. Nu, tik tā mans viedoklis, kā tāds patīs referentam par šo atzinu. Paldies! Thank you, Mr. Šulce. Eh, uh, Sēģu Gutieres. Paldies, Gutieres. Sociāldemokrātu referents viņam nebija iespējas ierasties, bet eh, viņš ir atsūtījis man tekstu, ko es arī nosīšu. Pirmkārt, arī viņš vēlas uzstāvīt uh, Džīnas Lambertas veikto, teksts esot labs, un atbilstot sociāldemokrātu uzskatiem attiecībā uz svarīgākiem šiem tēma aspektiem. Un nu, svarīgākās domas, ko Sociāla demokrāti vēlētos, eh, kā tekstā ir pirmkārt, eh, Eiropas Savienības eh, apģērbu šī pamata iniciatīvai būtu sevi jāietver pasākums iet tālāk par um, atbildīgu menedžmentu pārvaldību. Ir jāatbalsta valsts iestāžu kapacitāte attiecīgās valstīs, tā skaitā darba tirgus pārvaldes darbus, darba inspekcijas uh, sistēmas stiprināšana. Tā skatā, nu, lai nodrošinātu, ka darba valstu likumi un regulējums uh, atbilst eh, SDO pamata konvencijām. Vietējiem pasākumiem tāpat arī eh, jāatbalsta minimālajie cenu noteikšanas mehānismi, atbilstoši atkal atbilstošiem SDO konvencijām. Un eh, Guķers kungs atzīst, ka esmu gandarīts par to, ka projektā ir pieminēts ILO konvenciju ratificēšanas aspekts un piemērošanas aspekts, tai būtu īpaši jāsako līdz svarīgāko konvenciju piemērošanai sevišķi 181. konvencijas īstenošanai, tad un par darba inspekcijām, jo tieši tās ir eh, būtiskas, lai eh, uztaustītu atklātu kādas nebūšanas. Un konvencija 182 arī cena attiecībā uz eh, smagākajām bērnu eksploatācijas apkarošanas lietām. Piemēram, Indijas kopienas lauk, laukumos, respektīvi, audzēta valsts pērn eksploatācija plauks un zēļ, pret to jācīnās. Nu, konvencijā, piemēram, minimālais vecums attiecībā uz piekļuvu darba tirgumu, tas ir jānodrošina. Trešais punkts - imunlīstiesība. Šai institīvai ir aktīvi jāsakmē ne diskriminācija un imunlīstiesība. Tā skaitā darba atalgojuma aspektos atbilstoši ILO 100 un 100, 100, 111 konvencijai. Un Guķeris kungs piekrīt piektajam punktam, bet vēlētos uzsvērt, papildināt šo punktu. Un, kad te ir runa par pasākumiem, kas izriet no pamata iniciatīvas, tiem ir jāsakmē sociālais dialogs un koplīgums sarunas visos nepieciešamajos līmeņos. Tātad vietējā, nacionālā, starptautiskā līmenī, nu, kur ies, vien iespējams darba ņēmēju pārstāvi ir jāiekļauj šīs rūpīgās izpējas pasākumus, kas tiek veidot uzņēmumu līmenī. Jāņem vērā no pamatprincipa attiecībā uz uh, uzņēmējdarbību un cilvēku tiesībām nosakot uzņēmējdarbības modeli. ANO un ILO deklarācijas jāņem vērā OECD badlīnijas, kā arī ILO secinājumi par pienācīgu darbu un globālajām piegādes ķēdēm jāņem vērā. Un, uh, visbeidzot, uh, pasākumi, kas ir atbilstošai pamata iniciatīvai par situāciju apģērbu nozarē, tiem e, jāsaistās ar patērētāju apzinīgumu līmeņu celšanu, izglītošanu, kā jūs pat pieminējat, lai viņi zinātu, kādas produktus viņi iepērk, kā jūs pieminējat arī pat Lamets kundze. Un vēstuli noslēdzas ar e, pateicības vārdiem atkal Džīnai par smagu darbu. Uzskatām, ka teksts tiešām ir e, labs un varēsim panākt labu kompromisu. Tik tā nu mēs būtu. Jānis ir tāds, ka nav komāna referente, bet eh, kā ar vārdā viens nav ieradies, nāda grupas arī nevienu neredz, kā arī GO e, NGL arī nevienu pārstāvu šeit neredzu, tāpat arī FTT grupas nav pagodinājis mūs ar savu klātbūtni, bet Martāna kungs no FC gan ir ieradies un lūdzu jums iespēju izteikties. Merci. Paldies. Brīkšētētājs kundze. Es saprotu, ka Džīnai <coughs> Lambertē bija sarežģīti sagatavot šādu atzinumu. Patiešām nav vienkārši gatavot eh, šādus dokumentus, jo īpaši eh, šādā katastrofālā situācijā, kādā pašlaik atrodas Eiropa. Eiropa atrodas eh, situācijā, kur uh, izcelsme ir grūti zināma. Tātad mēs zinām, kāpēc šie, šī dzīve ir tik sarežģīta, un tā ir globalizācija, kas ir vainojama. Un šī Eiropa, diemžēl, neredz arī iespējamos risinājumus, piemēram, stimulēt ražošanu Eiropā, kur darba standarti ir augstā līmenī. Bez tam šīs iniciatīvas kas nāk no sadarbības un tā tālāk, eh, pašlaik eh, nevar nodrošināt vajadzīgo transformāciju Eiropā, kur ir jāpieņem likuma arī parlamentā. Tāpēc eh, Lambertas kundzei es nāku klajā ar vairākiem grozījumiem. Pirmkārtām vajadzētu prezentēt iniciatīvas rezultātus parlamentam, nosakot konkrētus termiņus. Otrais Vajadzētu pasvītrot, ka pēc globalizācijas eh, ražošanas sektori tiek eh, pārcelti uz valstīm, kur ir daudz zemākas algas un zemāki darba standarti strādniekiem. Tas uh, Eiropā ļoti samazina darba vietu skaitu un uh, noved pie ļoti lielas šīs industrijas pārstrukturizācijas. Tāpat jādomā par to, kas notiek uh, tirgos katrā valstī. Uh, ir jāveicina informācija par e, katra ražojuma izcelsmes valsti tā, lai patērētāji izvēlētos uh, tikai kvalitatīvas produktus un domātu arī par ražošanas apstākļiem. Nevajag apstāties tikai pie vienīgā parametra cenas. Tāpat vajadzētu strādāt pie tiesību aktiem e, šajā jomā. Domāju, ka ir jāliet vēl tālāk. Domāju, ka vajadzētu izteikties daudz kritiskāk. Šeit ir runa par iniciatīvu, kas ir liekulīga, es atvainojos par šo skaļo vārdu. Te netiek nodrošināta, uh, ne, nodrošināts nekāds labums sabiedrībai. Uh, un tiek eh, sniegtas rekomendācijas, kas nepie kā laba nenovedīs. 1300 cilvēku gāja bojā Bangladešā. Mēs arī ļoti labi zinām, ka ķīnieši un indieši turpinās masveida ražošanu uh, briesmīgos ražošanas apstākļos. Un mēs ar savu politiku, politiku turpināsim uh, Uh, atbalstīt šo neakceptējumu politiku. Noslēgumā pavisam vienkārši izteikums. Mēs pašlaik saprotam, ka globalizācija nozīmē ražot produktus uh, verdzībā, pavisam tālu no Eiropas, lai tos pārdotu mūsu bezdarbniekiem. Lūk, kāds ir jūsu politikas rezultāts. Es uh, gribētu teikt, Lamberts kundze, ka jūs esat ļoti drosmīga, bet domāju, ka eh, šeit ir runa par milzīgu efektivitātes trūkumu. Paldies! Okay, uh, I will now give the floor. Labi, tad tagad es došu vārdu Karunena kungam. Viņš pārstāv komisiju. Thank you very much, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ir parādījušas diskusijas šajā komitejā, šis temats ir ļoti komplicēts. Gribētu norādīt, ka nav tā, ka Eiropa tikai tagad būtu pamodusies. Ir jau ieguldīts ļoti daudz darba. Patiešām mēs turpinām strādāt pie tā, ko mēģina panākt šī iniciatīva. Tātad ir skaidrs, ka nepastāv vakums, mēs strādājam, un es šeit runāju no attīstības puses. Protams, ka kolēģi no citām komisijas nodaļām varētu runāt par citiem aspektiem. Mēs vēlamies uzlabot situāciju šajā jomā. Pašlaik un es šeit runāju DEFCO ģenerāla direktorāta vārdā, mēs atbalstām dažādas aktivitātes ar attīstības finansējumu palīdzību. Domāju, mēs arī varēsim ļoti labi parādīt, cik daudz tiek darīts. Man ir tikai pāris piemēru par šo gadu. Šogad mēs atbalstījām tā saucamo nulles fondu, kurš galvenokārt strādā pie darbinieku veselības un darba drošības aspektiem, un uh, šī fonda darbs ir sasaistāms ar G7 darbu. Tā ir daļa no lielāka projekta, kas uh, tiks izvērsts šogad un arī nākamgad, un te ir runa par uh, vērtības ķēdes pagarināšanu apģērbu ražošanā. Vēl viens piemērs, tas attiecas uz Āziju. Uh, Šeit mums jau ir apmēram 95 dažādi projekti. Mēģinām panākt, lai MVO darbotos ekoloģiskāk un nodrošinātu arī sociālo taisnīgumu. Tātad tas ir Āzijas kontinentā. Piekrītu arī tiem komentāriem, kur tika teikts, ka ir jāveicina kapacitāte valsts iestādēs. Tieši pie tā mēs arī strādājam attīstības jomā. Uh, Tagad mazliet plašāka iniciatīva. Mēs, protams, vēlamies turpināt šo ļoti nozīmīgo darbu. Mēs mēģinam nodrošināt finansiālo palīdzību ražo, ražojošajās valstīs, bet mēs arī vēlamies veicināt uh, uh paraugu praksi un vēlamies nodrošināt uh, šīs metodas globāli. Iespējams, ka jūs zināsiet, ka ir daudz dažādu pētījumu un uzskatu, ka šeit varbūt eh, ir jāizmanto šī iespēja un jāmēģina sagatavot kaut kas eiropeisks. Tomēr tas nav vienkārši. Ir ļoti daudz iniciatīvu, kas ir balstīts tieši pašā rūpniecībā. Un pats svarīgākais šajā jautājumā ir tas, kā tad patērētāji beigās rīkosies. Ir jāveicina izpratne patērētāju vidū un mm, jāsaprot, ka būs cilvēki, kas gribēs pirkt šādus lētus produktus, kas saražoti apšaubāmos apstākļos. Es ņemu vērā šīs diskusijas, un, kā jūs teicu, mēs mēģināsim paskatīties, kāda tad būs šī visa Eiropas iniciatīva. Paldies! Liels paldies! Lambertas kundze, vai jums ir kas sakāms? Varbūt jūs varat izdarīt kopsavilkumu. Lūdzu. Paldies! Paldies arī par komentāriem. Ja mēs paskatāmies, piemēram, savu atbildību, jā, protams, tā ir taisnība. Mūsu tekstīliju industrijā ir klājies grūti, daži uzņēmumi ir pārcelti arī uz uh, citām valstīm, un Horvātu arotbiedrības var par daudz ko pastāstīt, standārti un alga. Nu, šeit mums eh, nav par ko priecāties. Mēs esam saskārušies ar ļoti lielām problēmām arī Eiropas Savienības ietveros dažās dalību valstīs. Domāju, ka tam mums vajadzētu pievērst uzmanību arī mūsu komitejas ikdienas darbā. Tāpat Mums ir arī jāpaskatās uz to, ko mēs esam darījuši Bangladešā un arī Pakas, Pakistānā, Kambodžā. Tie ir mēģinājumi pavirzīt visus priekš mazliet ātrāk, varbūt mazliet ātrāk nekā tas notika mūsu valstīs, ja runa par tekstīlu industriju. Tomēr domāju, ka mēs nevaram šeit iegrint pašapmierinātībā, tātad te runa par apgādi, par to, kā darbojas Eiropas Savienība Protams, ir jādomā arī par vērtību nodošanu. Tātad šeit varētu darboties atsevišķas varas iestādes, tāpat arī pašpircēji varētu šeit daudz ko labu izdarīt, bet ir jādomā arī par šo vērtību ķēdi. Uh, Mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs pērkam preces un maksājam ļoti maz. Varbūt vajadzētu arī paskatīties uz produktiem, kas mums izmaksā ļoti dārgi, bet par kuru ražošanu strādniekiem maksā ļoti maz. Vajadzētu arī paskatīties uz šīm globālajām tendencēm attiecībā uz apģērbiem. Uh, cenas pēdējo gadu gaitā samazinās, un ja mēs paskatāmies uz uh, džīnsu uh, cenu, tad uh, dažos gadījumos uh, auduma cena ir samazinājusies par 50%. Tātad uh, īsnībā palikusi tādā pašā līmenī uh, kopš uh, jau, jau vesels desmit gadus, un ir maz tādu produktu, par kuriem var teikt to pašu. Tātad mums vajadzētu paskatīties, kā mums šeit rīkoties. Vai nu te būtu runa par procentiem, kas nokļūst strādnieku kabatās. Noteikti, ka ir iespēja šeit kaut ko iesākt, un uh, mums jau ir bijušas diskusijas ar komisiju, un arī vispārīgāk mēs esam pie šiem jautājumiem strādājuši. Mēs noteikti varētu atgriezties pie šī jautājuma, kuru piesāca Šulcis kungs mazliet ātri agrāk šajās diskusijās. Uh, Protams, šajā komitejā vienmēr tiek uzdoti jautājumi, tad, kad mēs mm, pretnostatām brīvprātīgo obligātajiem. Tas pats parādās arī ēnu referentu sanāksmēs, kuras mēs mēģināsim norganizēt eh, nākamā gada pirmajās dienās. Tātad ir jādomā arī par jau izveidotajām aliansēm, un ir jāmēģina arī panākt eh, zinām standartizāciju, tas ir būtiski. Runājot ar apģērbu ražotājiem Bangladešā un arī citur, viņi vienmēr teiks, ka problēma ir tāda, ka eh, pat viena uzņēmuma ietveros eh, var tikt pieprasīti atšķirīgi drošības standarti, piemēram, ugunsdzēšanas ierīces un tā tālāk. Es uzskatu, ka starptautiskās darba organizācijas e, konvencijām šeit ir ļoti liela loma. Un, protams, ka te ir arī daļa no uh, e, GSP plus režīma. Mēs, protams, varam šeit domāt arī par uh, sistēmu viss izņemot ieročus. Mēs varētu šeit iekļaut arī daudzas plašākas atsauces. Noteikti, ka to ņemsim vērā. Uh, Vēl runājot par vispārīgāku politiku un tirzniecības politikas virzību, tad eh, šeit mēs varētu varbūt sagaidīt eh, tirzniecības komitejas atzinumu. Jebkurā gadījumā mums ir jāsaprot, ka tekstīliju industrija nekad nav bijusi tāda pilnībā nacionāla industrija. Tā ir vienmēr bijusi pārobeža industrija, vai nu šeit ir runa par piekļuvi izēvielām, vai arī par galproduktu pārdošanu. Tātad mums ir jāpaskatās, kur ir panākts progress. Nu, varbūt, eh, ka šis progress nav pietiekams, bet jebkurā gadījumā uzskatu, ka standārti ir pacelti. Uh, Un uh, varbūt tas nav mm, tāds galīgais līdzeklis, bet tas noteikti var kaut ko nozīmēt. Ja mēs šeit meklējam rezultātus, tad gribētu norādīt, ka pirms dažām nedēļām bija Bangladešā. Situācija nav izcila, bet noteikti tā ir uzlabojusies, ja to salīdzinam ar 2-3 uh, gadu pagātni. Uh, Tiem, kurus interesē šis temats, gribētu norādīt, ka Dienvidāzijas delegācijai, kuru es vadu, ir paredzēta tikšanās eh, šo ceturtdienu pulkstens divos, un nu, mēs ar, tiksimies ar Starptautisko darbu organizāciju un runāsim par apģērbu nozari vairākās valstīs. Liels paldies par kolēģu komentāriem, mēģināsim tos visus salikt kopā un sagatavot uh, tādu pēc iespējas spēcīgāku atzinumu, kas ļaus šo procesu virzīt uz priekšu. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšana ir 8. decembris 2012. Nodarbinātības komitejā pieņemsim 25. un 26. janvārī nākamgad, un balsojums vadošajā komitejā, kas ir attīstības komitejā, ir um, 20. līdz 21. marts arī nākamgad, bet šis balsojuma datums vēl nav apstiprināts. Un plenārsēdē šis jautājums varētu nonākt aprīļa beigās. Paldies! Tad tagad piektais darba kārtības punkts - franšīžu darbība mazumtirzniecības nozarē. Došu vārdu referentam Martāna kungam. Lūdzu, jums vārds. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti pagodināts, ka varu šeit runāt, un mani klausās trīs, četri, pieci deputāti, pieskaitām arī jūs. Un uh, tāpēc es sev uzdodu jautājumu, vai tam vispār ir jēga. Bet nu labi. Jebkurā gadījumā pastāstīšu jums par šo atzinumu par franšīzēm. Nāsmu eksperts šajos jautājumos, taču man ir zināma pieredze, tāpēc, ka savā profesionālajā dzīvē 20 gadus es uh, vadīju mazumtirdzniecības uzņēmumu, uh, kuram bija 6 veikali un 30 nodarbinātie, tātad uh, mazi veikaliņi, un 3 no šiem veikaliņiem bija uh, um, 3 franšīzes. Uh, tad, tad divu veidu uzņēmumu. Pirmais bija apakuzņēmums, kas bankrotēja, un otrs frančīzes uzņēmums bija Superl marka. Arī franču kurpju ražotājs, kas arī bankrotēja. Un tātad Eh, tas pats, kas notika apģērbu industrijā Francijā, notika arī apavu industrijā. Tā kā mūsu ir tik maz, es izteikšos pavisam īsi. Eh, tad, tad, ja runa par franšīzēm, tad tas ir labs veids, kā izveidot savus uzņēmumus un eh, lai arī radītu darba vietas un nodrošinātu tālāku attīstību. Kā es izlasīju, tad te ir runa par IMCO komitejas pašinstīvas ziņojumu, uh, kas uztraucas par eh, šo peļņu, kas ir pārāk liela franšīzes devējiem. Ja runa par franšīzēm, tad eh, tieši eh, šie darbinieki ir tie, kas nodrošina simtprocentīgi visas investīcijas, un to šie franšīzes devēji arī ļaunprātīgi izmanto. Tad te ir runa par to, ka ir jāiegādājas gan komercplatība, gan mēbeles, tāpat iespējams, ka arī ir filiālis, kas Mm, izveido uh, iekārtojumu veikalam un tiek piemērota maksimālā cena. Tiesiskais regulējums dalībvalstīs arī ir ļoti atšķirīgs, tas ir trešais punkts. Un ceturtais punkts, es aicinu komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai labāk aizsargātu franšīzes ņēmēju un viņa algotos darbiniekus, tā nodrošinot uzņēmuma dzīvotspēju. Tātad frančīzes devējiem frančīze jāpārdod par tirgus cenu, tāpat arī frančīzes devējs vairs nedrīkst uzstāt, ka uh, frančīzes ņēmējiem ir jāpieņem tādas preces, kas apdraudētu frančīzes ņēmēju finansiālo dzīvotspēju, ja vien šī preces netiek paņemta atpakaļ. Tāpat arī um, frančīzes ņēmējiem ir jā, jābūt iespēja izmantot ekskluzīvo preču zīmi. Nu, tā kā Mēs esam tikai pieci, nu tad man tiešām nav jēgas pārāk detalizēti izteikties. Tāpat arī ir jāizliedz frančīzes devējiem bez saskaņošanas ar frančīzes ņēmēju grozīt līguma noteikumus un izdarīt jau kādus grozījumus ar atpakaļējošu spēku. Jānodrošina iespēja vieglāk laust līgumu, sevišķi tad, ja frančīzes devējs ir viltojis tirgus pētījuma rezultātus. Dažkārt tā notiek. Uh, jāsaskaņo visu dalību valstu attiecīgais valsts tiesiskais regulējums, un um, beigās jāpanāk, lai franšīzes ņēmēja pārstāvība, kas ir ļoti niecīga attiecīgajās interešu pārstāvības organizācijās, kļūtu plašāk un ietekmīgāk attiecībās franšīzes devēja pārstāvību, kur ir pārāk spēcīga. Es, protams, sadarbošos arī ar ānu referentiem, jo īpaši uzklausīšu to, ko man teiks Kazaskungs no Tautas partijas grupas un Štainrukas kundze no sociāldemokrātiem, lai mēs varētu sagatavot mm, atzinumu, kam viss varētu piekrist. Mums vajadzētu izvairīties no tā, kas notika ar doktoru Melāni priekšo reizi. Uzskatu, ka tas eh, kaitē demokrātijai. Paldies! Uh, thank you, Mr. Martin. Paldies, Martēna kungs. Tā kā neviena ēnu referenta nav klāt, un es saprotu, ka tikai divas lielākās grupas, Tautas partijas grupa un Sociāla demokrātu grupa, ir pieteikušies Eh, un pateikuši, ka būs eh, ēnu referenti par šo te tēmu, tad varbūt es došu vārdu komisijas juristam eh, Frīrikse kundze, vai viņi ir šeit klāt? Varbūt jūs eh, varētu kaut ko piebilst no komisijas eh, skatu punkta par šo jautājumu, lūdzu. Paldies, eh, mēs esam saņēmuši šo tekstu tikai pirms dažām dienām, mēs to ņemsim vērā. Tā kā mums nav rezolūcijas priekšlikums neviens vēl saņemts, tāpēc arī mēs vienkārši ņēmam to vērā, mums arī nav nekādas galējas pozīcijas. Mm. Un mēs gribētu atgādināt to, ko mēs teicām jau info komitejā, ka, lai komisija varētu rīkoties uh, šajā jautājumā, mums noteikti ir nepieciešami pierādījumi, kas norāda, ka mm, e, šeit ir runa par pārobežu ietekmi, un arī šeit ir saikne ar iekšējo tirgu. Protams, jūs norādījāt uz problēmām, kuras neapšaubām pastāv, bet tās ir vietēja rakstura problēmas dalībvalstīs. Mums, lai darbotos, lai sāktu strādāt, mums ir nepieciešama skaidra informācija par to, ka šim, šim gadījumam ir arī pārobežu ietekme. Paldies! Tad mums ir 13. decembris termiņš grozījumiem. 28. februārs nodarbinātības komitejā pieņemšana. Tālāk jābalso ir vadošajā komitejā, IMCO komitejā 24. 25. aprīlī, un tālāk pēc tam sākos pieņemšana plenārsēdē, datums vēl nav zināms. Paldies, Martēnu kungs, un tālāk mums ir nākamais punkts mūsu, mūsu darba kārtībā, un Tas ir sestais punkts. Grieķijas darba tirgus reformas. Mēs par šo jautājumu esam jau diskutējuši, jau vairāk kārtīgi. Varbūt eh, šīs diskusijas bija tajā laikā, kad krīze bija īpaši akūta. Un tagad mēs jau esam tā kā pieraduši pie krīzēm, un vairs mēs nerunājam tik bieži par šo jautājumu, kā tad, kad tas viss tikai iesākās. Vispirms es gribētu sveikt Pedro Mārtiņca kungu šeit. Viņš ir eh, eksperta grupas loceklis, grupa nodarbojas ar Grieķijas darba tirgus institūciju pārskatu. Jūs pārstāvat Queen Mary biznesu skolu. Tas ir pie Londonas universitātes Jūs esat lietušķās ekonomikas profesors un esat eh, bijis tiešām iesaistīts šajā jautājuma risināšanā saistībā ar krīzi. Un tāpēc mēs eh, gribētu uzklausīt jūsu viedokli. Gribētu dzirdēt jūsu domas par Grieķijas darba tirgus reformām. Kolēģi no Grieķijas nav klāt gan, nē, bet tomēr viens kolēģis ir. Mūsu grieķu kolēģi ir tiešām ļoti aizņemti ļaudis. Bet ne tikai viņi, arī mēs visi esam norūpējušies par Grieķijas stāvokli, un tāpēc es došu jums uzreiz vārdu, varbūt jūs varētu sniegt mums kādu cerību stariņu šajā neskaidrajā situācijā. Paldies, paldies par aicinājumu! šeit ierasties nodarbinātības komitejā un stāstīt par <clears throat> ekspertu grupas darba rezultātiem. Grupa, kā jau teicu, pētīja darba tirgus reformu gaitu Grieķijā. Es um, darbojos šajā ekspertu grupā, un ekspertu grupa ir tikusies šī gada laikā vairākas reizes, un darba rezultāts ir rekomendācijas. Rekomendācijas par to, kā tālāk uzlabot Grieķijas darba tirgus institūtu darbu. Mēs eh, arī saprotam, kāda ir izaicinājuma Grieķijas ekonomikā. Mēs arī saprotam, kādas problēmas ir Grieķijas darba tirgu. Un tāpēc arī grupas locekļi eh, tiešām cenos izstrādāt rekomendācijas, ko, kuras varētu izmantot, lai tālāk iet uz priekšu. Man ir arī īsā versija šīm rekomendācijām, un to arī izsūtīs komitejas locekļiem. Un šobrīd es īsumā pastāstīšu par galvenajiem rezultātiem. Un tad es ļoti ceru, ka būs arī jautājumi un arī dažas lietas, par ko mēs varētu diskutēt. Tad šī te pamatinformācija ir šāda. Es gribētu atgādināt eh, komitejas locekļiem, ka šo grupu izveidoja sapratnes eh, memorandu ietvarā, ko parakstīja 2015. gada augustā. Un šajā memorandā bija īpaši punkts par konsultēšanās procesu, bija paredzēts iesaistīt neatkarīgus eksperts kopā astoņus, bija runa par dažādiem uh, profesoriem un pētniekiem no Eiropas universitātēm, eksperti, kas specializējas darba tiesībās, arī tirgus un nodarbinātības ekonomikas jautājumā. Un um, grupa tikās vairākas reizes pārsvarā, tas ir noticis attērnās. Grupas darba atbalstīja Eiropas komisiju un arī Grieķijas valdību. Un uh, šajā grupā mēs uh, tikāmies ar visiem ieinteresētajiem, runājām ar arotbiedrībām, darba devēju asociācijām, valsts nodarbinātības dienestu, runājām ar dažādiem mediātoriem un <clears throat> konsultējāmies ar Grieķijas ekspertiem. Tādā veidā arī izpētot visus izaicinājumus un problēmas, kas ir darba tirgu un ar mērķi uzlabot situāciju šeit, tur. Šī lieta ir ļoti sarežģīta, šeit ir dažādas perspektīvas, dažādi viedokļi. Un tomēr ar gandarījumu konstatēju, ka neraugoties uz visām šīm atšķirībām, tomēr parādījās arī jums, kur eh, parādījās tāds konsens starp eh, grupas locekļiem, un bija arī citas jomas, kur viedokļi bija atšķirīgi un šādās atšķirīgo domu jomās konsens netika panākts. Un sapratnes memorandā bija arī darba mērķis, un tur bija viens specifisks punkts fokusēties uz kolektīvo līgumslēgšanu, atlaišanu un uh, streika nu, gadījumiem industriālo rīcību. Un tieši šajās trijās jomās grupai bija jāsniedz rekomendācijas pēc um, diskusijām parādījās arī citas svarīgas jomas, piemēram, tāds jautājums kā minimālais atalgojums un arī atalgojums un arī darbs, um, ko veic nodarbinātības aģentūra. Par rekomendācijām runāšu nedaudz plašāk. Kā jau teicu, šeit ir arī dokuments. Runājot par šo kolektīvo rīcību par protesta akcijām. Grupa apsprieda likumdošanas jautājumu, arī vajadzību pieslībēt likumdošanu tieši streiku jomā. Šeit mēs ņemam vērā arī dažādo valstu pieredzi un ekspertu grupas viens no mērķiem bija arī strādāt ar labāko praksi, e, proti informēt saulēcīgi attiecīgās institūcijas, un šajā konkrētajā gadījumā ekspertu grupā arī parādījās konsens. Mēs uzskatījām, ka nav nepieciešama likumdošanas pielāgošana attiecībā uz streika likumdošanu. Tālāk ar to e, saistīts jautājums, un tas arī atspoguļojas otrajā ierosinājumā, bija šis jautājums par lokautiem. Un atkal ekspertu grupu uzskatīja, ka arī šajā jautājumā nav nepieciešams mainīt likumdošanu, nevajadzētu mainīt likumdošanu, ņemot vērā Eiropas Savienības labāko praksi šajā jomā. Tālāk nākamais jautājums, pie kā arī ekspertu grupa strādāja. Šis jautājums bija par kolektīvo atlaišanu no darba. Atkal Šis jautājums ir ļoti delikāts. Nodarbinātības uh, līmeņus ietekmē arī likumdošana, kas regulē kolektīvo atlaišanu, un grupa atzīmēja ierobežojušo likumdošanu un praksi. Um, tās ir normas ar noteiktiem ierobežojumiem. Uh, šobrīd tie ir spēkā Grieķijā. Um, piemēram, ir nepieciešama atļauja no nodarbinātības ministrijas, lai attiecīgais uzņēmums varētu atlaist eh, cilvēkus. Un tāpēc arī šeit ir diezgan maz tādu likumdošanas grozījumu, vai arī ļoti daudz dažādi likumdošanas grozījumi priekšlikumi, kas gal galā varētu mm, būt ar vēl sliktāku ietekmi uz nodarbinātības ainu. Tad um, runājot par ekspertu grupas locekļu viedokļiem, diezgan plašs konsens bija tā sakrā, ka vajadzētu varbūt atcelt šo normu, prasīt attiecīgo autorizāciju no ministrijas. Un vēl atsevišķi eksperti atzīmēja, ka par šo jautājumu šobrīd arī spriež Eiropas Savienības tiesa. Uh, ir arī iesniegts lūgums pēc prejudiciālā nolēmuma, pie tā strādā ģenerāla advokāts, un varbūt e, labāk tiešām nedaudz pagaidīt un gaidīt e, šo Eiropas Savienības tiesas nolēmumu šajā konkrētajā jautājumā. Tālāk ceturtais ieteikums par īstermiņa darbu. Atkal šeit ekspertu grupā bija konsens atkal ir nepieciešama lielāka um, elastība attiecībā uz darbiem, kam ir īsts termiņš. Un uh, tādā veidā uzņēmiem būtu vieglāk pārdzīvot krīzes uh, periodus, proti nevajadzēs masveidā atlaist, ja uzņēmumi varēs daļēji atlaist savus darbiniekus uz zināmu laiku, ja darbotos tāda īsāka termiņa darbas schēma. Uh, Um, tad, um, es prāt, ir iespēja uzlabot šo situāciju, kamēr tiek gaidīts krīzes beigas, bet uh, šeit ir nepieciešamas lielākas investīcijas no valdības. Un uh, konkrēti vajadzētu domāt par to, kā sniegt uh, tādu bezdarba pabalstu tiem darbiniekiem, kad īstermiņa nodarbinātais tiek atlaists no darba ir bez darba. Tālāk nākamās tēmas līgums, kolektīvā līgumslēgšana un minimālās algas. Arī šajā jomā parādījās zināms nesaskaņas grupā un konkrēti par to, kā ir ar šīs, kas, kas būs šiem ieinteresētie, kas noteiks faktisko minimālās algas līmeni. Uh, E, šeit ir šis pielāgošanas periods un noteikti arī iespējami grozīmi. Atsevišķi eksperti uzskatīja, ka būtu labāk, ja valdība uzņemtos pilnīgi atbildību šajā jomā, kamēr citi eksperti šajā grupā uzskatīja, ka e, tomēr sociālie partneri nosaka, tad arotbiedrības darba devēji tie savā starpā tiekoties nosaka, kāda būs piemērojumā minimālās algas likme. E, šāda schēma jau līdz 2011. gadam eksistēja Grieķijā, tālāk e, tā tika nopietni grozīta, un tad tiešām ir zināmas rekomendācijas un arī process, kas notiek, kas e, ved uz to, ka minimālā alga noteiks valdība pēc konsultēšanās ar neatkarīgu struktūru. Tālāk vēl viena saistīta diskusija joma, kur arī neizdevās eks ekspertu grupā panākt vienošanos, bija par jauniešu minimālo atalgojumu. Daži eksperti uzskatīja, ka esošā sistēma, kas nosaka sliekšņu vērt, vērtības, kas nosaka minimālo atalgojumu atkarībā no nodarbinātā veca, vecuma, ir jāsaglabā, kamēr citi eksperti uzskatīja, ka esošā sistēma, kur zemāks atalgojums tiek noteikts jaunākiem darbiniekiem, būtu jāceļ. Un visbeidzot, es gribēju runāt par uh, kolektīvajiem līgumiem. Arī šeit bija vairākas eh, rekomendācijas. Dažas rekomendācijas tika pieņemts ar konsensu, citas bija tādas, kur vienprātības nebija. Tad viena joma, eh, ko atbalstīja konsensu formā dažādi eksperti, bija joma par pagarināšanas praksi eh, Tas ir gadījums, kad eh, kolektīvo līgumu varētu pagarināt, paplašināt, aptverot visus strādniekus noteiktā firmā vai sektorā vai reģionā, aptverot eh, vēl plašākā veidā šo līguma nosacījums attiecinot arī, arī uz tiem, kas nav sākotnēji bijuši šī līguma kontekstā. Šeit ir dažāda praksa Eiropas Savienībā šādā <clears throat> ziņā. Uh, un grupa uzskatīja, ka ir jābūt iespējai paplašināt eh, šos kolektīvos līgumus, ja pārstāvniecības kritērijas tiek eh, ievērots. Proti, ja vismaz 50% no strādniekiem eh, ir <clears throat> saistīti ar attiecīgiem uzņēmiem, kas piedalījās sākotnējā līguma atrunāšanas procesā. Te mēs ņemam piemēru no citām valstīm, piemēram, Nīderlande, Vācija arī tāda praksa ir un Portugāle. Un šis kritērijs arī e, līdz 2011. gadam darbojās Grieķijā, lai gan izskanēja jautājumi par to, cik e, lielā mērā e, iestāžu rīcībā ir viss vajadzīgā informācija, kas ļaut izvērtēt, vai tiešām šis pārstāvniecības kritērijs ir <clears throat> ievērots. Tālāk septītais ieteikums, tur ir norāde uz <clears throat> šī paplašinājuma principu atjaunošanu, ievērojot pārstāvniecības kritēriju. Tur ir rakstīts šajā ierosinājumā, ka tā būtu ļoti mm, laba reforma virzība. Tālāk bez kolektīvā līguma jautājumiem bija arī kādi jautājumi, kur eksperti nevarēja vienoties. Piemēram, šis jautājums par labvēlīgāko attieksmi, kur zemāka līmeņa kolektīva kolektīvie, eh, kolektīvie līgumi pakļausies augstākajam. Teiksim, varētu būt firmas eh, kolektīvies līgums un tālāk nozare un attiecīgi par mm, šo miedarbību spēka ziņā. Atsevišķi eksperti uzskatīja, ka augstāka līmeņa uh, līgumam vienmēr būs lielāks spēks, ja vien nebūs noteikti konkrēti klauzulu no līgumā, kas nosaka kādu citu procesu, kamēr citi eksperti grupā uzskatīja, ka tomēr ir jāievēro subsidiaritātes princips, un tādā ziņā, ja ir kādi līgumi, ko ir parakstījuši paši darbinieki, tie ir daudz svarīgāki un ar lielāku spēku nekā tie līgumi, kas tiek noteikti augstākā līmenī un tādā ziņā šie augstākie līgumi ir tālāk, attālinātāki no faktiskās darba vietas. Un tālāk tika panākta vienošanās par <clears throat> virkni parametru, kas ir fiksēti kolektīvos līgumos. Arī jautājums par uh, laika perspektīvu, tad, kad līgums, teiksim, izbeidzas, uh, tad, uh, kas notiek ar šo līgumu, uh, Un nu, eksperti uzskatīja, ka no nu, šos tālākos parametrus nosaka paši sociālajie partneri, tad, kad runā par līgumiem. Bet, ja ir tāda situācija, kad attiecīgie līguma partneri nenāk, nenonāk pie kopsaucēja par parametriem, tad likumā varētu regulēt, kas būtu jādara šādā gadījumā, kādi notiekumi, kādi parametri stāsies spēka, piemēram, vai būs pagarinājums vēl uz sešiem mēnešiem, vai šeit būs ietverti pilnīgi visi darba standarti, uz ko atsaucas līgums, vai arī vēl, teiksim, tiek um, sniegts trīs mēnešu periods, un um, pēc trim mēnešiem tad notiek šī līguma anulēšana vai atsaukšana. Un visbeidzot, divas pēdējās normas vai eh, rekomendācijas. Uh, eksperti vienojās par arbitrāžu lomu kas eh, tad notiek, tad, ja puses nevar vienoties par kolektīvā līguma saturu. Eksperti uzskatīja, ka šķīrēties vai arbitrāžā eh, varētu šo lietu skatīt, tomēr mm, tas ir tāds tā kā pēdējais punkts, nevis vispār pieņemtā praksa, un tikai konkrētos gadījumos varētu griezties šķīrētiesā. Un vēl eksperti atzīmēja, ka Eh, pavisam nesen ir pieņemti arī atsevišķi grozījumi, eh, un eh, dažos gro, no šiem grozījumiem atcēla konstitucionālā tiesa, un tagad vajadzētu izvērtēt šo grozījumu ietekmi, un tikai pēc tam varētu nākt klajā ar konkrētām rekomendācijām par to, kā vajadzētu mainīt šo regulējumu. Un mūsu 11. rekomendācija atkal tika pieņemta ar konsensu Šeit, šajā rekomendācijā ir par to, cik svarīgs ir sociālais dialogs, par to, ka e, kolektīvā līguma slēgšana ir potenciāli ļoti labs instruments, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Un mēs gribējām pasvītrot to, cik svarīgi ir stiprināt trīspušu e, sociālo dialogu, uh, kā struktūru, un, un tas būtu arī labs instruments nākotnes ekonomikai. Un vispēdējā rekomendācija, un pēc tam es vairs nerunāšu, ir par valsts nodarbinātības dienesta lomu. Šeit ir augsts vēstarbs, un varbūt dažos gadījumos tas šķiet neizbēgams, un pat tādās ekonomikās, kur ir izaugsme, uh, ir nepieciešams valsts nodarbinātības dienests, un tas sniedz ļoti lielu vērtību, palīdz uzlabot darba tirgus funkcionēšanu. Un ekspertī grupā uzskatīja, ka valsts nodarbinātības dienesta tālāka stiprināšana, lai aktivizētu bezdarbniekus un arī lai uh, ieviestu labi, tāds, labi veidots subsīdijas atbalsta mehānismus, tas būtu ļoti ietrīgi nākotnes ekonomikai. Paldies! Very much uh, for this. Es paldies, uh, Mārtiņš Kungs, par šo ievadu. Došu vārdu mūsu kolēģei, jau arī skundzei par jautājumu. Es atvainojos, ka varbūt plēt garām pirmo jūsu runas daļu biju kādā citā komitejas eh, sanāksmē, bet uh, man te radās tāds jautājums. Vai jums nav kādas īpašas uh, rekomendācijas attiecībā uz jūsu rekomendāciju statusu? Jo es vēlētos uh, saprast, nu kā tad ir, nu, piemēram, sociālā dialogu atjaunošanu un koplīguma tiesības. Nu, šie jautājumi ir visnotaļ augstu patreizējās eh, Grieķijas valdības darba kārtībā. Starptautiskais valūtas fonds, vismaz kā es to saprotu, arī uzsver tomēr, ka tas nebūtu nevieciešams, ka viņi to nevēlas, jo tā būtu tāda vienīgā reālā reforma Grieķijas eh, tautsēmniecībā. Vai eh, Jūsu rekomendācijas uh, var tik vienkārši ignorēt? Un ko jūs pat mēs varētu darīt šeit, nodarbinātības komitejā, lai, nu, nodrošinātu, ka šie tie tik, tik svarīgie stūrakmeņi sociāla dialogu veidošanai, kā, kā mēs tos varētu starūpēt un kā mēs varētu palīdzēt jūsu rekomendāciju īstenošanā. Vai jums ir kāda tāda, tāda, tāds strateģisks eh, skatījums uz, uz šo jautājumu? Labprāt, to uzklausītu. Lamberts kundz eh, jautājumu arī uzklausīsim. Lūdzu. Paldies, eh, mans jautājums patiesībā savā ziņā tā līdzīgā virzienā. Jūsuprāt, kādas eh, sakas būtu tam, ja jūsu rekomendācijas eh, reāli tiktu īstenotas? Vai pēc jūsu domām tas eh, tiešām stiprinātu darba tirgus pozīciju Grieķijā un nodrošinātu labu pamatu turpmākai šī tirgus attīstībai vai gluži otrādi? Un arī runājot par kapacitāti piemēram, valsts nodarbinātības dienests, eh, kā arī jūs pieminētā šķīrēties, arbitrāžas. Vai šīs eh, institūcijas jau ir sasniegušas pašu pilnību, pilnību vai tomēr ir kādi pasākumi, kurus varētu izstrādāt, lai eh, šīs struktūras būtu vēl efektīvākas, vēl kvalitatīvākas? Nu, protams, kādas izmaiņas varētu paredzēt? lai šīm institūcijām būtu tāds, tā sacīt, lielāks svars. Un arī mums tāpat bija diskusija par situāciju apģērba ražošanas nozarei, ka tur nepieciešams uzlabot gan arotbiedrību, gan arī vadošo struktūru, funkciju, tad, tad lomu koplīgumu procesos. Vai šajā jomā nevajadzētu tiešām vēl piestrādāt? Uh, mēģināt atrast tādu diplomātisku apzīmējumu, ņemot vērā to, ka šīs koplīgumu tiesības pēdējos gados ir krietni cietušas. Man lūk, tā kā vēlos uzklausīt jūsu reakciju. Nu, jāzina arī, ko tāda institūcijas, kas atbild par uh, situāciju kopumā, es saprotu, ka jūsu rekomendācijas nebūtu netiek uzņemtas ar sajūsmu. Saprotu, ka jūsu konsultīvā grupa iegūs atbalstu no dažādām institūcijām. Somebody to say what they wanted the, you to say, I assume. Uh, we'll take the third question. Uzklausīsim tieši jautājumu no Fantulijas kunglūdzi. Paldies. Eh, esmu nākam vienīgais eh, grieķu deputāts šeit. Lai gan jautājums tiešām ārkārtīgi svarīgs manai valstī. Mēs runājam par izmaiņām, kas būtu nepieciešams Grieķijas darba tirgu. Jūs uzskaitītās iniciatīvas reformas uh, Vai jūs domājat, ka ar to palīdzību Grieķijā tiks izveidots jaunas eh, darba vietas, eh, tiks stimulēta izaugsme vai situācija vien pasliktināsies? Nu, piemēram, ceturtā rekomendācija par, eh, par īstermiņu nodarbinātību, ja daļai darba slodze, tas varbūt kā veids, kā, kā kompānijām palīdzēt pārvarēt krīzi. Es domāju, ka uzņēmumi šeit šo iespēju izmanto pat labāk ļaunprātīgi. Tiešām uh, savā ziņā iebaidot savus, savus darbiniekus, piespiežot viņus parakstīt šos īstermiņa līgumus, kur viņi strādā varbūt īsāku laiku, bet arī nesaņem adekvātu atalgojumu. Nu, darba devēja iztikunīgi saka, nu, ja jums kaut kas nepatīk, tad lūdzu, tur ir durvis, meklējiet darbu citur. Un tas uh, tiešām ļoti negatīvi ietekmē um, personu finansiālo stāvokli, viņa ietaupījums. Tālāk par minimālo algu jūs sacījāt, ka tur nav vienošanās un ka pastāv uzskats, ka jauniešiem būtu jāpelna mazāk, bet kādēļ? Ja viņiem ir tādas pašas vajadzības, eh, iespējams, ka pat augstākas, un viņi dara to pašu darbu, jauniešiem taču ir savi sapņi, savas cerības, neviens jau nestrādā darbu kā, kā hobiju. Darbs ir nepieciešams kā iztikas eh, līdzeklis. Nu, un vēl viena lieta. Darbņēmēji tiesības eh, ilgi ir eh, ignorēts Grieķijā. Viņiem ir tiešām smaga situācija. Valdība ir izmēģinājusi dažādas metodas, bet eh, šeit nekas nestrādā. Un, eh, un eh, darbņēmēja atalgojums nav tas spīdošākais. Protams, valdība uz, uz papīra apgalvo, ka tā mēģina sekmēt jaunu darbu vietu radīšanu, bet patiesībā tā nav. Pašķirieties par arbitrāžu runājot. Tā. Un nu, tiešām žēl, ka šeit nav klāt eh, citi kolēģi, kas eh, labāk pārzina šos jautājumus, un arī parlamentārieši netiek eh, pietiekami iesaistīti šajās iniciatīvās. Nu, problēma ir tāda, ka daudzas grieķu darba vietas ir sasadzīt eksportētas uz, uz citām valstīm, uz Franciju, uz Vāciju, piemēram. Nu, kas jums par to būtu sakāms? Nē, pat patiesībā es neesmu vienīgais grieķu deputāts, kas šeit ir klātesošs, Fantuļa kungs. Kundēms kundze arī šeit, un vai arī jums būtu kāds eh, jautājums, varbūt, Kundēms kundze? Tad uzklausīsim jūs, un pēc tam dosim iespēju Matins kungam atbildēt. Bet uh, tagad vārds jums, Kundēms kundze, lūdzu. Paldies, um, eh, priekšsādātāji, paldies, um, Matins kungs. Um, Esmu pateicīgi, ka iedāties šeit pie mums šodien. Man arī zināmas bāžas par eh, šo procesu un arī par jūsu darba rezultātiem. Runājot par pašu procesu. Kāda ir jūsu ekspertu grupas eh, darba pievienotā vērtība? Jūsu grupas darbā piedalījās eh, pazīstami eksperti, domājot par nepieciešamām reformām Grieķijas darba tirgu. Jautājumu, ko jūs skatījāt, patiesībā skar ne tikai Grieķiju, bet eh, arī būtu vērtējumi plašākā kontekstā. Tas uh, modelis, ko jūs vēlētos, varbūt uh, saku, uzspiest uh, Grieķijai, ir tas pats modelis, ko mēģina uzspiest arī citām valstīm. Tādēļ es vēlētos zināt, cik lielā mērā jūsu grupas uh, darba rezultāti un, un secinājumi tiešām attiecas uz Grieķiju un ir pamatot, pamatot konkrētos faktos. Jo jūsu darba grupā komitejā, protams, izskanēja arī pretēji viedokļi, kā jūs pats to atzināt. Un process, uz ko jūs pirmīt atsaucāties, Un šī procesa rezultātā tika sastādīts jūsu pieminētās rekomendācijas, nu, piemēram, tas, ko jūs sacījāt par koplīgumu, slēgšanas tiesībām, nu, to varētu attiecināt uz uh, daudzām dalībvalstīm. Tām uzmanību ir pievērsusies starptautiskā darba organizācija. Ja 50% uh, darba ņēmēju noteiktā nozarē sektorā uh, atbalsta uh, kādu konkrētu nostāju, tad tiem ir tiesības uh, pretendēt koplīgumu slēgšanu šajā jautājumā. Tā kā sociālai partneri un arbitrāži, uh, šķirē tiesa valstī būtu jājaucās vienīgi tad, ja sociālai partneri, proti viens nozars divas puses, nav spējīgs nu, panākt savstarpēju vienošanos. Runā par masveida atlaišanu no darba. Jūs sacījāt, ka OECD pētījumi liecina par to, ka tas eh, neuzlabo konkurētspēju. Grieķijā ir tātad šādas eh, masveida atlaišanas no darba ir eh, krīzes laikā notikušas reiz vien. Dažs no šiem gadiem nonākuši tiesas priekšā. Vai jūs prāt, tā? šo, šīs rīcības rezultātā šajās konkrētajās nozarēs uzlabosies konkurētspēja. Un vēl par minimālajām algām jūs ierosināt, ka tas var būt viens no pasākumiem, ko ieviest. Sociālai partneri būtu ieinteresēti minimālo algu noteikšanā, ka būtu jāpaliek pie tās minimālās algas, kas spēkā ir pat labi. Ko par to domā citi? Thank you. Paldies. Um, četri jautājumi, nu varbūt tos varētu arī par runām saukt Jungarijas kundze, Lamberts kundze, Fontuļas kungs un Nekolēns kundzē. Martins kungs, lūdzu vārds jums. Vēlamies uzklausīt, eh, kas ar jums būtu sakāms par to lūdzu. Paldies par šiem jautājumiem. Un tie atspoguļo arī diskusijas, kas mums bija um, grupas sastāvā. Šī apmēram pusgada ilgušā pētījuma un diskusija gaitā. Un varbūt sākšu no beigām, ja neiebilstiet. Sākšu ar eh, pēdējo jautājumu par procesu, par eh, rezultātiem, par viedokļiem, kurus sa saņēmām no sociālajiem partneriem Grieķijā un citviet. Es uzskatu, ka mūsu darba pievienotā vērtība varētu būt diezgan ievērojama tiešām. Tādā ziņā, ka un mēs skatījām šos kritiskos jautājumus uh, no starptautiskās perspektīvas un starptautiskā skata punkta. Un smagi strādājām pie tā, lai atspoguļotu gan mūsu pieredzi no pašmāju tātad notikumiem, gan arī atspoguļām dažādas starptautiskos pētījumus un mēģinājām sagatavot rekomendācijas, kurām būtu tiešām tāds plašāks eh, pielietojums eh, Grieķijas turpmākajā attīstībā. Un viena lieta, ko mēs eh, nekavēties atskārtām, bija tas, ka varbūt viens pasākumu kopums, ko varat izcelt kā paraugu praksi vienā valstu grupā, citā valstu grupā varbūt arī nenostrādātu. Ir konkrēti jautājumi, ar ko jāsaskarās, teiksim, vienai valstu grupai, kam varētu būt būtiska ietekme uh, uz um, optimālo darba tirgus institūciju um, sistēmu dotajā valstī vai valstu grupā, un mūsu rekomendācijās mēs uh, mēģinām ņemt vērā arī specifiskos apstākļus, kurās pat labi, kuros pat labi atrodas Grieķija. Mēs arī mēģinām ņemt vērā to apstākli, ka darba tirgus uh, institūcijas, uh, nu, tām nepieciešama būtiska tāda sadarbība, neiedarbība, varētu būt, eh, teiksim, zināmas īpatnības eh, attiecībā uz streikiem, uz masveidu atlaišanām, uz koplīgumiem, uz eh, valsts nodarbinātības dienestiem, kas jā, būtu jāskata kā tāds komplekss. Un nevis kā tāda atsevišķi, teiksim, sistēmas elementi tikai. Nu, tā, tas ir zināms izaicinājums, jāņem vērā katras valsts specifiskie apstākļi, un par Grieķiju mēs uzskatījām, ka uh, līdzsvars starp darba ņēmēju aizsardzību no vienas puses un, tā teiksim, lielāko elastīgumu un autonomiju no otras puses ir eh, tieši tā joma, kur eh, varētu piestrādāt. Un identificējām vienu konkrētu jomu, ko es jau pieminēju, proti masveida atlaišana. Tur uzskatījām, ka ir būtisks iztrūkums starp pat labas pārkaisošo praksi Grieķijā un to kā tas tiek uh, risināts veseltajā uh, vairumā citu dalību valstu. Nu, šai ziņā mēs uzskatījām tiešām, ka um, nākotnē būtu nepieciešams piesādāt pie, teiksim, uh, administratīvās autorizācijas jautājumu, kas ir nepieciešams arī atlaišanai. Varbūt valdībai tomēr par to būtu jāpadama. No, ekonomiskā viedokļa raugoties mūsu viedoklis par šo jautājumu, ja mēs runājam par ierobežojumiem uz kolektīvu atlaišanu, nu tie varētu ilgtermiņā ietekmēt uh, investīcijas. Tad, varbūt, tas varbūt kā ierobežojums investīcijām tas nebūtu vēlams, jo Grieķijas ekonomikai ir nepieciešams papildus investīcijas, gan vietējā rakstura, gan, kas varbūt vēl svarīgāk, mm, ārvalstu investīcijas. Un, lūk, tā kā šie priekšnoteikumi var kalpot kā būtisks signāls uh, tam, lai sekmētu turpmākas investīcijas, kas varētu būt būtisks faktors uh, nodarbinātības un darbtirgus uzlabošanai. Tāpat laikā grupa un tās dalībnieki arī viennozīmīgi atzina, ka izaicinājumi, ar ko saskaras Grieķijas tautsājumniecība, ir ārkārtīgi sarežģīti. Nu, daudzjādā ziņā varētu sacīt, ka tiem pamatā, protams, nav darba tirgus problēmas. Tie ir tādi jautājumi kā produktu tirgus, teiksim tiek pieejamība, arī pēdējo gadu notikumi, ko mēs vislabāk zinām. Tie varbūt ir svarīgāki, lai tātad svarīgāki aspekti, faktori, kas skaidro tos izaicinājumus, ar kuriem pat labāk saskarās Grieķijas tautsēmniecību un darba tirgus. Bet lai nu kā mēs uzskatām, ka dažas no mūsu rekomendācijām varētu būt noderīgas nepieciešama turpmāka diskusija par vairākiem jautājumiem, kuros varbūt nebija konsensus, ka tas viss varētu tiešām noderēt lai uzlabotu situāciju Grieķijas tautsarniecībā un tās darba tirku. Un tagad pievēršoties uh, trešajam jautājumam. Fontolis kungs eh, uzdev šo jautājumu. Un tiešām eh, jūs minējāt vairākus svarīgus jautājumus. Neesmu drošs, vai varu sniegt izsmeļošu atbildi uz tiem visiem, bet Viena konkrēta lieta, ko jūs taujājāt, bija, cik lielā mērā ir pamatot tas, ka jauniešiem tiek piemērota zemāka minimālā alga. Un, nu, protams, mēs uzskatām, ka neatkarīgi no vecuma vai kādiem citiem aspektiem visiem būtu jāsaņem vienlīdzīga attieksme. Un par minimālās algas uh, noteikšanu viena problēma ir tāda, ka Nu, te varētu veidoties spēcīga korelācija starp, eh, teiksim, vecumu, pieredzi darba tirku un eh, savā ziņā arī produktivitāti. Un darba devējiem eh, pieņemot lēmumu par to, ko tam ir pieņems darbā, un viņi ņem vērā šo produktivitātes faktoru. Nu, tad to algu, kas būtu jāmaksā šim darbiniekam. Un, protams, pasākumu mērķis ir noteikti vienu to pašu algu visiem darbiniekiem, bet eh, gala beigās atstāt negatīvu ietekmi uz atsevišķu individu nodarbinātību. Jauniešiem nu nav tādas pašas pieredzes, eh, iemaņu teiksim, nu, viņi līdz ar to var eh, saskarties ar zināmu, zināmām problēmām pārējā no skolas solis darba tirgu. Nu, minimālā alga, ja to salīdzina ar personas produktivitāti, ja tā ir pārlieku augsta, tad uh, attiecīgi būs zemāka nodarbinātība, augstāks bezdarbs līdz ar to noteiktu, noteiktu vecumu kategoriju pārstāvjiem. Jauniešu bezdarbs jau kārtīgi augsts Grieķijā, vairāk nekā 40%. Nu, un, um, tādai loģikai lūk sekoja vairāk grupas uh, dalībnieki, citi uzskatīja, ka būtu nepieciešama nedaudz citāda pieeja. Protams, varbūt jāsamazina minimālā alga un jāsīsina um, periods, kurā šī minimālā, zemākā minimālā alga tiek izmaksāta specifiskām um, individu vai vecuma grupām. Tiek uzdots jautājums arī par koplīgumiem. Cik lielā mērā koplīguma tiesības ir realizētas Grieķijā un cik svarīgi nozīme uh, šīs tiesības uh, spēlē sociālajā dialogā. Nu, un jāsaka, ka šis jautājums izpelnījās uh, visnotaļ dažādu attieksmi no grupas locekļu puses, un vairums eh, grupas laidnieku atzina to, ka koplīgumiem ir svarīga nozīme. Un viens jautājums, kas eh, dažu grupas eh, locekļu skatījumā gan ir problemātisks, bija pārstāvniecība, pārstāvniecības elements. Ja vairums Grieķijas darba ņēmēji nav arotbiedrību dalībnieki. Tāpat arī nu, nozīmīgu reformu valstī notiek bez eh, um, nodarbinātā asociācija līdzdalības, un to skaidro dažādas, daž, dažādi aspekti, vairums uzņēmumu Grieķijā nav īpaši liela izmēros, un, eh, nu jā, koplīguma tiesības ir problēma, cik lielā mērā šie, šie koplīgumi, kas varbūt nevar lepoties ar īpaši augstu reprezentativitāti, uh, Cik lielā mērā tie var eh, palīdzēt eh, turpmākos pielāgojumus Grieķijas darba tirgumu? Pēdējo gadu gaitā Grieķija ir uzkrājusi būtisku pieredzi jaunu darbaņēmēju pārstāvniecības modeļu jomā, tātad persona asociācijas tā devētās. Nu, un Grieķijā tā, šī iniciatīva ir pier, pierādījusies kā visnotaļ sekmīga, tā, tā ir eh, krietni augusta augumā par reprezentativitāti runājam par pārstāvniecību, tātad, lai šī asociācija varētu veikt sarunas par koplīgumu vismaz trim piekdaļām no uzņēmuma darba ņēmējiem ir jābūt šajā, šīs asociācijas locekļiem. Tas ir tāds jauns modelis, daži partneri to kritizē, jo sevišķi arobiedrības. Bet uh, savā ziņā te ir uzreiz tāda jauna dinamika koplīguma tiesību jomā. Uh, Pat ja šīs asociācijas eh, nu, nav gluži eh, tādas, tāda veidojuma, kāda darbojās Grieķijā līdz 11. gadam. Tālāk, eh, iepriekšējais jautājums, es atvainojos, ka es nepiefiksēju, kas uzdev šo jautājumu. Man šķiet, tā bija Lambertas kundze. Jautājums bija par to, kāds būtu mūsu rekomendāciju īstenošanas potenciālās sākas. Mēs esam diezgan droši, ka šīm rekomendācijām būtu diezgan nu, nu, būtiska loma atsevišķu darba tirgus indikatoru uzlabošanai, lai gan, protams, apzināmies, ka problēmas pēc rakstura ir daudz kompleksāks un darba tirgus ir tikai viens no o, daudziem, daudziem kredītā saimniecības eh, šķaudnēm. jautājums par eh, nodarbinātības dienestiem un arbitrāžu, par eh, šo struktūru kapacitāti. Man ir bijusi iespēja apmeklēt eh, valsts nodarbinātības dienestu, dienestus, tātad vairāko, vairākos Grieķijas reģionos. Esmu pateicīgs Grieķijas valdībai par šādu iespēju. Nu, pats savām acīm varēja redzēt, ka kādi uzlabojumi notiek šajos centros. Uh, Domāju, ka šajā jomā pēdējo pāris gadu laikā ir panākts diezgan būtisks eh, progress, un valsts nodarbinātības dienesti tiešām kļūst par tādām spēcīgākām organizācijām, spēj sniegt labākus mm, atbalstu bezdarbniekiem. Bet vienlaiks, protams, eh, jāturpina strādāt, eh, jāpievērš uzmanība atsevišķiem trūkumiem. Kā pieminēts mūsu ziņojumā, ir nepieciešama turpmāk centieni attiecībā uz, uz to, kā bezdarbnieki meklē darbu kādas ir um, šādas uh, aktīvā atbalsta formas, subsīdijas un tā tālāk. Bet tas viss atbilst Eiropas saimnības nesenajām rekomendācijām, kā sniegt uh, lielāku atbalstu privātpersonām, kas ir ilgstoši atradušās bez darba. Virkni dalību valstu pēdējā laikā ir veikušas masīvas investīcijas nodarbinātības dienestos. Virkni pētījumu, kas izceļ to, kā ir bijuši plusi, ka šādām investīcijām arī ir sekojas situācijas uzlabošanās, teiksim, Lielbritānija, Vācija. Nu, tie ir tādi labi precedenti, par ko varētu padomāt. Ņemt vērā, mēģinot definēt um, tādu paraugu praksi šajā jomā. Tātad nodarbinātības dienas darbā. Nākamais jautājums. Uh, jautājums bija par to, kāds ir šo rekomendāciju potenciāls, kāda ir sociālā dialoga loma, šī dialoga um, atjaunošanā Grieķijā. Tāds, uh, kāda, īstenībā, būtu strateģiski rakstura jautājums, kāda būtu mūsu rekomendāciju ietekmi. Es saprotu šo jautājumu, un um, tas ir uh, svarīgs un interesants. Un mums, protams, ekspertu domas. Um, bija panākt konsensus par noteiktām teiksim, rekomendācijām. Mūsu viedoklis bija vairāk tāds akadēmisks. Mēs, mēs neesam politiķi, neesam tiešā veidā iesaistīti politikas veidošanā, un no, nu, šī, šīs abas jomas būtiski atšķiras, pat ja pēdējos pāris gados abas šīs eh, pasaulītes, sacīsim, tuvinās vienotrai. Un es uzskatu, ka tas ir tikai labi. Es saprotu, ka vairākas no šīm rekomendācijām sociālai partneri uztvēra visnotaļ pozitīvi. Tādi jautājumi, kā, piemēram, paplašināšanas mehānismu ieviešana, pat ja to pakaļ jau relatīvi uh, striktiem pārstāvniecības kritērijiem, nu šo rekomendāciju uztvēra visnotaļ pozitīvi. Pēc paplašināšanas eh, eh, praksisās eh, no 12. gada Grieķijā pilnībā tika apturēts, iesaldēts, nu, mēs aicinām veikt šīs būtiskas izmaiņas. Un nu, varbūt sociālai partneri arī dzēna vēlētos kaut lielāku teikšanu attiecībā uz minimālās algas noteikšanu. Nu, kā es sacīju, grupa šajā jautājumā nebija viensprātis, Daži grupas dalībnieki uzskatīja, ka tā jābūt valdības atbildībai, lai nu, labāk tāds sacīt internalizētu potenciālās eh, negatīvās sēkas, ko varētu atstāt tas, ja minimāla alga noteikti pārliek augstā līmenī. Nu, kā es sacīju par šo jautājumu, bija eh, diezgan liels domstarpības, nu šeit jāatrod atkal pareizais līdzsvars. Minimāla alga, tajā pat ir pareizā līmenī, ja to paaugstina par daudz, tad, protams, tas atkal nevilši rastāt negatīvu ietekmi uz eh, nodarbinātību. Un kas tad ir eh, tas svarīgākais partneris eh, šajā procesā attiecībās minimālās algas noteikšana? Lai um, vairotu plusus, um, kas vairāk dara tirgu, un vienlaikus izvērties tam iespējamiem mīnusiem, uh, domājot par nodarbinātības līmeni. Nu, rezumējot. Es domāju, ka šīs rekomendācijas var būt pietiekami svarīgas, un ne tikai Grieķijai, bet tās var palīdzēt arī turpmākām debatēm attiecībā uz to, kā potenciāli nepieciešams ir piemērot citu nodarbinātības dienestu un darbu citās dalību valstīs. Parauga prakses apzināšana vēl ir noderīga, lai mēs varētu salīdzināt eh, vienas dalību valsts eh, iestādes institūcijas ar citas dalību valsts eh, iestāžu veikumu, lai noteiktu, nu, kas, kas ir optim, optimālais veikums. Šīs rekomendācijas var būt ļoti informatīvas un arī ļoti noderīgas turpmākās politikas izstrādē. Un kā tā mums grupas dalībniekiem bija teicama iespēja, mēs bijām tiešām ļoti gandarīti, ka mums bija iespēja pielikties šajā procesā un izstrādāt rekomendācijas Grieķijas valdībai, Eiropas komisijai, lai attiecīgi šīs iestādes, eh, nu, šīs rekomendācijas var izmantot atbilstoši saviem nolūkiem. Paldies! Ai. I think that Madam Kunava had a... Paldies. Šķiet, ka Kunavas kundzei bija papildu jautājums. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu nedaudz apmulsusi. Jūs eh, teicāt, ka tas varētu būt pozitīvi attiecībā uz Grieķiju, bet jūs arī norādījāt, ka Eh, ka arī citās valstīs ļoti daudz cilvēku ir atcelti no, atlaist no darba. SAO pētījumi par Grieķiju rāda, ka masveida atlaišana nav uzlabojusi ekonomisko izaugsmu Grieķijā. Uz eh, kādiem datiem jūs īsti balstāties? Jungērijas kundze arī bija jautājums. Jā, jā, man ir papildi jautājums, un Tas vēl ar vienu attiecas uz stratēģiju. Pēc e, izteiktās kritikas no vairākām pusēm tika izveidota ekspertu grupa. Tātad tika teikts, ka Grieķijā trojka pēta tikai Grieķijas e, programmas budžeta aspektus, un Tad, kad eh, tika izveidota šī ekspertu grupa, mēs vēlējāmies, lai tiktu doti padomi par paraugu praksi attiecībā uz sociālajiem jautājumiem Grieķijas valdībai, un to varbūt varētu arī uzskatīt par tādu kā nelielu atvainošanos, tāpēc, ka Eh, Grieķijas ekonomikai tika piemērota ļoti uh, strikta programma un tika uh, satriekts tās sociālais modelis. Bet vai jūs uzskatāt, ka tagad uh, Grieķijas valdībai vajadzētu paskatīties, ko tā vēlas darīt ar mūsu priekšlikumu? Vai gadījumā šeit nevajadzētu iesaistīt arī partnerus, trojku? Uh, un pārējos, kas varbūt varētu reaģēt uz jūsu ziņojumu. Jo, ja tikai Grieķijas valdībai tas būs jādara, tad es domāju, ka lielākā daļa iespējams būs par jūsu priekšlikumiem, bet realitātē Grieķija vēl ar vienu piedalās šajā programmā, tāpēc ir jāņem vērā arī citi aspekti. Un Džīna un es, mēs, piemēram, pirms trīs nedēļām viesojāmies Bangladešā. Mēs lasījām lekcijas Bangladešas valdībai par to, ka viņa darba tiesības neatbilst starptautiskās darba organizācijas konvencijām. Un šeit ir runa par valdību mūsu pašu Eirozonā, Eiropas Savienībā. Tāpēc es gribētu zināt, kā mēs varētu virzīties uz priekšu ar jūsu priekšlikumu. Ja mēs tagad teiksim, ka tas ir Grieķijas valdības ziņā, tad uh, man tas nešķiet pilnībā apmierinoši. Paldies, Agnese! Došu vārdu arī Zarienopolus kungam. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādētāji. Jūs izsakāties, ka ekspertu komitejas eh, dalībnieks. Tas nozīmē, ka jūs, iespējams, atbalstāt tā saucamo pāraugu praksi un arī starptautiskās darba organizācijas praksi. Bet Vai jūs jutāt, ka vidējās algas samazināšanās Grieķijā pēdējos gados ir bijusi apmēram 40%. Otrakārt, atlaišana no darba nozīmē, ka mums tagad pusotram miljonam cilvēku nav no darba, un pārējiem cilvēkiem, kuriem darbs vēl ir, un tādu ir miljons, teorētiski strādā, bet īsnībā viņi vispār nepelna naudu. Ekspertu komitejas secinājumos ir ļoti daudz dažādu izņēmumu, kas ir, eh, kas nosaka, teiksim, dažādas kritērijas skrībā no tā, kāda citi ir uzņēmuma rādītāji, tātad netiek izveidota nekāda sistēma. Tas nozīmē, ka uzņēmums, kuram ir radušās ekonomiskas grūtības, var vienkārši vienpusēji samazināt algu. Jūs izsakāties arī par šo algu zem minimālās algas, tātad īsnībā ir algas, kas ir zemākas par minimālo algu. Līdz šim Grieķijā saskaņā ar memorandu tādas tiek izmaksātas cilvēkiem līdz 25 gadu vecumam, bet tagad tie ir cilvēki, kuri uh, vispār nav iepriekš strādājuši, var saņemt šādas algas. Tas nozīmē, ka šie cilvēki var būt 30, 35 gadus veci. Iespējams, ka visu laiku esat uh, strādājis kādā citā profesijā, bet ja jūs maināt uh, profesiju, tad savā jaunajā darbā iespējams jūsu alga būs 300 eiro. Nesen Grieķijas valdība izveidoja un pilnībā liberalizēja iestādes, kas tā kā izīrē darbiniekus citiem darba devējiem. Un, piemēram, tāds notiek kuģniecībā. Ļoti bieži tajā ir iesaistīti arī politiski grupējumi. Un šī zelta rītausma ir iesaistīta šādā rīcībā. Te ir arī jāsaka, ka viņi ir iesaistīti pat slepkavībās. Pēdējais par Mosveidu atlaišanām. Grieķija pašlaik piedzīvo to, ka pazūd veselas nozares. Tas nozīmē to, ka daudz uzņēmumi tiek slēgti. Māsu atlaišana savukārt nozīmē to, ka daudz cilvēki zaudē darbu, un tie, kas paliek, saņem mazāk. Tas savukārt nozīmē to, ka vidējā alga Grieķijā pazeminās vēl vairāk. Kas jums būtu par to sakāms? Viss tas pašlaik notiek. Es jums ticu, ka tā ir parauga praksa Eiropā, bet tas eh, Grieķijā rada ļoti smagas sakas. Paldies! Es iekļāvu Fontolis kungu sarakstā, bet sāksim ar atbildēm uz jautājumiem un arī uz ko komentāriem, kas jums varētu būt, lūdzu. Um... Paldies! Pirmais jautājums attiecas uz masveida atlaišanām un kā tas ietekmē nodarbinātību. Esmu informēts par vairākiem pētījumiem, tā skaitā arī par SAO pētījumu, kas uh, skatījās uz to, kādas attiecības pastāv starp šiem diviem jautājumiem. Cik tās saprotu, tad, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz ietekmes nodarbinātību, tad eh, lielāks elastīgums atlaišanas gadījumā īpaši nesaistās ar nodarbinātību. Ja tiks samazināti ierobežojumi attiecībā uz atlaišanu, tad, protams, iespējams, ka atlaišana pieaugs, bet iespējams, ka pieaugs arī darbā pieņemšana. Ir jāizpēta visi šie aspekti darba tiesībās, un ir tas viss jāskata no dinamiskas perspektīvas. Firmas vienmēr pieņem cilvēkus darbā, atlaiž cilvēkus, veic investīcijas, pārdod eh, jauniem patērētājiem un tā tālāk. Tas nozīmē, ka ekonomika un darba tirgus ir ļoti dinamiski. Tieši šī iemesla dēļ, ja runa par šīm konkrētajām attiecībām starp uh, atlēšanu, vai tā būtu individuāla vai kolektīva, tad uh, šeit spēkā šie divi spēki. Ir šī pozitīvā ietekme, jo firmas iespējams jūtas daudz drošāk un līdz ar to pieņem cilvēkus darbā, un tāpat ir arī pozitīva ietekme attiecībā uz to, ka nu, atlaišana arī notiek biežāk. Ļoti interesanti ir tas, ka, ja mēs, piemēram, papētām attiecības starp šiem nosacījumiem attiecībā uz atlaišanu un ilgtermiņa bezdarbu, nu, nevis uh, īstermiņa vai vidējo bezdarbu, tad uh, secinājumi, un tā skaitā arī savu secinājumu ir tādi, ka ietekme ir pozitīva attiecībā uz nodarbinātības nosacījumiem. Uh, ja runa par ilgtermiņu nodarbinātību. Tas nozīmē, ka valstīs, kur darba aizsardzība ir tāda ierobežojošāka, tur arī eh, ilgtermiņa nodarbinātība ir zemākā līmenī. Tātad šeit vajadzētu ņemt vērā šīs sekas. Iespējams, ka tas attiecas arī uz citām valstīm, par to varētu debatēt bet ir skaidrs, ka ir arī pozitīvā puse tam, ka tiek izveidoti tādi nodarbinātības nosacījumi, kas var piedāvāt labāku elastīgumu attiecībā uz darba vietu radīšanu. Tātad tā varbūt ir daļa no problēmas. Tātad firmām būs uh, daudz labāk pieņemt darbā darbiniekus, kas varbūt iepriekš ir strādājuši citā jomā. Uh, Otrs jautājums attiecas uz stratēģiju, uz attiecībām starp uh, Grieķijas valdību un Trojku. Cik tā šī stratēģija iesaistīs struktūrāls reformas vai taupības pasākumus? Domāju, ka šis temats ir ļoti interesants, bet jums ir jāsaprot, ka es viesojos kā eksperts no grupas, kurai bija jāgatavo dažādas rekomendācijas. Tieši tāpēc es nevēlētos tieši atbildēt uz jūsu jautājumu. Mans viedoklis šādā gadījumā būtu personīgs, tas nebūtu grupas viedoklis, un šodien man ir jāpārstāv grupas viedoklis. Tātad nesniegšu atbildu šo jautājumu, kaut arī es piekrītu, ka šis jautājums ir svarīgs attiecībā uz rekomendāciju tālāko ietekmi. Pēdējais jautājums par pašreizējiem izaicinājumiem, ar ko saskaras eh, Grieķijas ekonomika un darba tirgus. Es ļoti labi apzinos cik smagas sekas var būt augstam bezde, augstiem bezdarba rādītājiem. Uh, Kā jau es norādīju, ir vairāk izaicinājumi, kas varbūt tieši neatiecas uz darba tirgu. Atgriezīšos pie jūsu sākotnējā punkta. Uzskatu, ka pastāv iespēja uzlabojumiem, ja runa par paraugu prakses izplatīšanu. Tātad te ir runa par darba organizācijām, kurām mēs arī esam izteikuši rekomendācijas. Varbūt tā nebūs visa atbilde, attiecībā uz izaicinājumiem, ar ko saskaras Grieķijas ekonomika. Uzskatu, ka dažas mētiecīgas, labi īstenotas reformas, kur būtu ņemta vērā mūsu pieredze un arī citu cilvēku pieredze, var šeit nodrošināt ļoti labu ieguldījumu, lai uzlabotu um, bezdarba rādītājus un arī izaugsmi. Šis jautājums ir ļoti komplicēts, protams, pastāv arī dažādi izaicinājumi, no nu, pagātnes, bet es uzskatu, ka nākotnē šīs reformas varētu spēlēt nozīmīgu lomu. Protams, varētu arī runāt par to, kad tieši šīs reformas ir jāīsteno. Domāju, ka šo, šīs reformas vajadzētu labāk īstenot izaugsmas laikā, nevis krīzes laikā, tad šī, šīs reformas nav īstenotas izaugsmas laikā, tad tādas neizbēgamas sekas ir tās, ka uh, pielāgošanās periodā reformas ir ļoti vajadzīgas, un uh, ātrāk vai vēlāk tās tomēr ir jāīsteno. Paldies, Funtulis kungs! Es nejautāju par elastīgām darba metodēm, kā es teicu, darba devēja tās eksploatē. Uh, cilvēki tiek pieņemti darbā uz pusdienu, bet īsnībā viņi strādā daudz ilgāk, taču algu saņem tikai par šo pusdienu. Un Grieķijas komunistiskās partijas biedram var norādīt, ka uzņēmums, par kur viņš runāja, ir slēgts. Well, that was not the question I... Šķiet, ka tas nebija jautājums. Paldies par to, ka ieradāties pie mums. Esmu pārliecināta, ka mēs noteikti vēl tiksimies ar jums un arī ar pārējiem, kas ir mēģinājuši stāvēt Grieķijai blakus un rast tai risinājumus. Domāju, ka arī šajā komitejā darbojas daudz entuziastisku deputātu, un mēs esam apņēmības pilni strādāt gan ekonomikas, gan arī sociālo aspektu labā. Es zinu, ka vairākas politiskās grupas izvērš aktivitātes, tā skaitā arī manējā sociāldemokrāta grupa vēlas nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem, mēģinot rast veidu, kā atgriezties vai arī kā mm, nodrošināt labāku nākotni Grieķijai, piemēram, nodrošināt spēcīgu darba koplīgumu sistēmu. Savā ievadā jūs par to runājāt. Tāpat ir jārod jauni veidi kas neaizņemtu veselas desmit gadus, un lai Grieķija varētu ātrāk atgriezties pie um, normālas dzīves. Paldies, ka ieradāties, un esmu gandrīz pārliecināta, ka pavisam drīz atgriezīsimies pie šī punkta mūsu darba kārtībā, un tad uzaicināsim jūs vēlreiz. Lielas paldies! Tas nozīmē, ka mūsu sanāksme ir beigusies, un nākamā sanāksme ir paredzēta 8. decembrī. Šī sanāksme e, notiks visu dienu. Paldies par šīs dienas sanāksmi. Uz drīz tikšanos!